Gut, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren. Jā, mēs atkal uzsāksim sanāksmi, un tagad ķersimies klāt desmitajam darba kārtības punktam. Es priecājos, ka mēs par šo darba kārtības punktu varam sveikt jauno komisāru starptautiskajā tirzniecībā, Cecilija Māstrēma, viņa atnāks pie mums. Uh, pirmo reizi pēc viņas iecēšanas amatā uz mūsu komiteju. Es priecājos arī, ka mēs jau dienās pirms šīs tikšanās varējām norunāt vairākas lietas, it īpaši, kas attiecas uz caurskatāmības iniciatīvu, raugoties uz TTIP sarunām. Es to ļoti atbalstu, un uh, Mēs uh, tagad līdz saskaņojam, kā to ātri tehniski īstenot, gan Eiropas parlamentā, lai mēs nodrošinātu lielāku sārskatāmību, bet arī iepratī sabiedrībai, lai diskusija ātrāk varētu gūt racionālu pamatu, lai tas būtu vairāk nekā agrāk bijis. Bet noteikti no komisāras kundzes mēs dzirdēsim tādu paplašinātu skatu par prioritātēm tirniecības politikā, un tādēļ priecājos un ar prieku gaidu jūsu uzstāšanos, bet uh, gribētu arī sveikt uh, tirniecības ministru no Ekvadoras. Jā, tieši tur viņš sēž, man pretī sirsnieks veicam ministru kungu. Un es ļoti priecājos, ka jūs uzskatāt mūsu komiteju par tik interesantu, ka ir vērts to apmeklēt. Sirsnieks veicam. Tagad došu vārdu māstriemas kundzei. Thank you very much, Chairman. Liels paldies priekšsēdētājiem. Cienījamie deputāti, dāmas un kungi. Jā, šī tik tiešām ir man pirmā iespēja tikties ar jums jaunajā amatā eh, kopš uzklausīšanas, un es ar prieku raugos uz sadarbību ar jums nākotnē. Šis ir ārkārtīgi nozīmīgs brīdis mums visiem, pirmā tikšanās reize. Uh, Es domāju, ka darbs, ko, pie kura mēs strādāsim uh, kopā, uh, cerams, būs veiksmīgs. Attiecības starp uh, tirzniecības komisāru un tirzniecības uh, komi, uh, komiteju šeit Eiropas parlamentā, protams, ir ārkārtīgi uh, svarīga as. Mums ir attiecības arī ar padomi, ar nacionālajiem ministriem un arī ar mūsu pilsoņiem. Un mums, mēs viens otram Uh, palīdzam veikt savu darbu. Mums ir kopīga atbildība uh, panākt to, lai šīs attiecības darbotos veiksmīgi, lai tirsniecībai būtu nozīme un lai tā varētu uzlabot cilvēku dzīvi. Mūsu kontinentā 30 miljoni cilvēki strādā um, tādos, tādā uh, darbā, kas ir saistīts ar eksportu. Un, un šis um, skaitlis noteikti ir jāpalielina, ja mēs vēlamies, lai izaugsme nāktu arī no ārpus. Uh, no reģiona ārpus mūsu robežām. E, miljoniem cilvēku strā, at, ir atkarīgi no tirzniecības, tāpēc, ka viņi strādā pie izējuma materiāla ieguvas enerģētikas jautājumiem un citiem jautājumiem. Kā jūs zināt, tirzniecība mūs arī sasaist ar visu pārējo pasauli. Un, um, um, um, no Āzijas tiek importēts nekai, ne tikai preces, bet arī idejas. Tātad tirzniecības politika ir kas tāds, ko mēs kaldināsim visi kopā un uh, kur mēs varam izplatīt inovācijas, vērtības un arī tuvināt cilvēkus vienu otram. Sept, no septiņiem miljardiem iedzīvotāju Tātad daudz, daudziem Eiropa ir lielākais vai otrais lielākais tirzniecības partneris, un viss ir atkarīgs no tā, kāda ir mūsu pieeja. Tāpēc mums ir pienākums sadarboties, lai mēs varētu e, izmantot iegūmus. Protams, ka mēs nevienmēr esam e, viensprāts, tas ir tikai normāli, un es e, diezgan labi pazīstu parlamentu, un es ar prieku raugos nākotnē uz konstruktīvu, es ceru, sadarbību, un es ceru, ka ir, tas ir sākums skaidrs skaistai draudzībai, bet uh, droši vien, ka draudzība nevar uh, balstīties tikai uz man kā runātāju. Es vēlētos tomēr runāt par dažiem punktiem. Tātad pirmais sadarbība, otrais jautājumi, par kuriem ir jārunā, un trešais, kāda ir mūsu vizija nākotnē. Sākot par, ar sadarbību. Sadarbībai ir nepieciešams vispirms ieklausīties vienam otram. Tā ir man prioritāte pirmo mēnešu laikā Es centīšos pēc iespējas vairāk laika pavadīt ieklausoties politiķos, nevalstiskajās organizācijās, biznesa apriņu pārstāvjos, pilsoniskās ap, eh, sabiedrības pārstāvju teiktajā, lai izprastu, kāds ir viedokļu klāsts par visiem šiem jautājumiem. Protams, ka pie tā uh, ir jāstrādā, lai izveidotu pastāvīgu dialogu ar jums, bet arī dialogu ar uh, citām iesaistītajām pusēm. Labam dialogam un sadarbībai nepi nepieciešama arī caurskatāmība. Es savā uzklausīšanā jau solīju, ka darīšu visu iespējamo, lai palielinātu caurskatāmību, kas attiecas uz uh, transatlantiskajiem, uh, transatlantisko tirzniecības nolīgumu tētību. Es jau esmu sākusi īstenot šo apņemšanos. Pagājušajā nedēļā Strasbūrā komisija pieņēma un es arī iepazīstināju kopā ar priekšsēdētāju par uh, svarīgiem soļiem. Un komisija noteikti nāks klajā ar jauniem priekšlikumiem uh, par attiecīgajām sadaļām eventuālajā nolīgumā un būs iespēja ikvienam ar to iepazīties. Uh, vēl svarīgāk mūsu sadarbībai šeit Eiropas parlamentā ir tas, ka mēs uh, Eh, strādājam pie piekļuvas tētip dokumentiem, lai visi tie, kas uh, eh, interesēs par to, uh, varētu iepazīties ar šiem dokumentiem, tātad tikai neliela daļa no dokumentiem būs klasificēti. Un to ir iespējams, protams, darīt tad, ja jūs varat nodrošināt to, ka konfidenciāla dokumenta tik tiešām paliek konfidenciāla dokumenta. Tam ir nepieciešama apusēja centieni, un man dienesti jau šobrīd sazinās ar jūsu dienestiem, lai rastu veidu, kā to var panākt. Būs dokumenti, kurus mēs nevarēsim publiskot. Jūs zinat, ka bieži vien sarunu gaitā ir uh, jāved sarunas bez uh, eh, TV kamerām un citu personu klātbūtnes. Mums ir nepieciešama zinām konfidencialitāte, lai panāktu labus rezultātus. Es ceru, ka jūs varat to izprast, un es ceru, ka šie pirmie soļi ir kas tāds, ko jūs novērtēsiet, un kas ļaus mums parādīt, par ko tad patiesībā ir runa, ko mēs patiesībā piedāvājam un ko mēs nepiedāvājam, lai mēs varētu kliedēt zinām, zināms pārpratums un uh, Uh, strādāt pie faktiem, tā lai patērētāji, pilsoņi, maziem video uzņēmumi redzētu, ko viņi var iegūt no tā visa. Un tas varētu novest pie konstruktīvākām debatēm par to, ko uh, Eiropa vēlas no šīm sarunām. Un līdz ar to vēlos pieskarties otram jautājumam, proti tie jautājumi, par kuriem tiek runāts šobrīd. Tēti, protams, ir uh, viens no lielākajiem. Kā jau es teicu, uzklausīšanā mēs vēlam, mēs vēlamies jaunu sākumu šīm sarunām, un caurskatāmība ir viens no punktiem, kas ir nepieciešams. Otrais, mums ir vairāk jāiesaistās debatēs, tātad ne tikai publicējot uh, rakstus laikrakstos, bet iesaistot arī pilsonisko sabiedrību, uh, lai tās pārstāv varētu piedalīties uh, daudzās sanāksmēs šeit un arī ārpus Eiropas Savienības, un to mēs noteikti turpināsim turmākā gada laikā. Mums ir jāpastaprina arī centieni uh, Um, darīt šīs debats zināms um, tiešsaistē. Bet mums ir nepieciešams līdzsvarots uh, līgums, un mums ir jābūt arī realistiski noskaņotiem par to, ko mēs varam panākt. Es pavisam drīz uh, došos uz Vašingtonu, lai runātu ar vēstnieku Framenu par šiem jautājumiem, un līdz ar to man būs labāks ieskats par to, cik tā mēs esam uh, nonākuši šajās sarunās. Vēlos dalīties iespējos par to, kāds varētu būt realistisks tētip ziņojums. Vispirms tas nozīmē ambiciozu iznākumu, kas nozīmē kas attiecas uz piekļuvu tirgumu, pakalpojumiem, precēm un publiskam iepirkumam. Mums uh, vajadzētu tikt uh, vaļā no lielas daļas ievadmotas barjeru, mums eh, vajadzētu ļaut Eiropas Savienības un ASV uzņēmumiem uh, konkurēt savstarpēji un atklāti gan Eiropas Savienības, gan ASV tirgu, un mums ir jādomā arī par jauniem pakalpojumiem, bet jādomā arī par to, uz ko šis līgums neattieksies, ne audiovizuālajie pakalpojumi, ne arī publiskie pakalpojumi. Tas ir ārkārtīgi nozīmīgi. Otrais tēti pīlārs ir regulējums. Es vēlētos, lai būtu tāda pakotne, kas darbotos par labu maziem vidējiem uzņēmumiem un nostiprinātu, nevis samazinātu aizsardzības līmeni Eiropā. Tas nozīmē, ka mums ir jāveicina tas, lai ASV un Eiropas Savienības iestāžu pārstāv runāt viens ar otru otru, lai strādātu pie jauniem noteikumiem, kas ļautu panākt transatlantisku ietekmi uz šo procesu jau no paša sākuma un kas ļautu viņiem sadarboties un uh, izstrādāt šos noteikumus ne tikai savā starpā, bet arī uh, starptautiskā līmenī. Tas nozīmē, ka mums ir uh, jāsamazina varbūt uh, piemērošana attiecībā uz automašīnām, mašinēriju, uh, vienlaiks aizsargājot arī patērētājs. Kas attiec uz automašīnām, es varētu paraudzīties uz atšķirīgiem tā dēvētiem kraštestiem un to rezultātiem. Mēs varētu uh, salīdzināt šīs atšķirības vienlaikus neizējot uz kompromisiem drošības jomā. Uh, Un tas tā varētu attiek, būt attiecībā uz tekstilu izstrādājumiem, kur vajadzētu izvairīties no nevajadzīga administratīvā sloga. Mēs arī vienojāmies, ka vajadzētu samazināt administratīvo slogu inspekcijas, muitas, dienestu, darbu, un mums ir nepieciešams viens pieturs punkts, kas ļautu piekļūt visiem noteikumiem, kas attiec uz, attiecik, uz eh, noteiktiem produktiem. Tas ir ļoti nozīmīgi ne tikai maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas ir uh, eh, 30% Eiropas Savienības eksportētāji. Visbeidzot, tre, pēdējais pīlārs realistiskā tētipā būtu tāda noteikuma, kam būtu globāla ietekme. Tas būtu jo īpaši nozīmīgi attiecībā uz enerģētiku un izējumateriāliem. materiāliem jo tas nodrošinātu uh, spēcīgu uh, piekļuvi er, uh, ASV uh, resursiem. Un kas, tas ļaut arī ievērot vidas aizsardzības noteikumus. Mums ir nepieciešama pragmatiska pieeja attiecībā uz geogrāfiskās izcelsmes uh, marķējumu, uh, Tas būtu vēsturisks kompromiss, ko, jo ASV un Eiropas Savienībai vienmēr ir bijušas atšķirīgas pieejas šajā jomā, un mums ir nepieciešama noteikumi uh, strādājošo aizsardzības jomā. Uh, un jāiesaist arī pilsoniskā sabiedrība. Vēl viens punkts, kur es nepieminēju, bet jūs noteikti par to runāsiet savos jautājumos - investīcijas. Līdz gada beigām, tātad eh, pēc pāris dienām, komisija publiskos savu analīzi par eh, šo, pēc šīm te eh, konsultācijām par investīcijām. Un uh, Pavisam drīz es arī konsultēšos ar jums šeit un arī tirzniecības ministriem, un cerams, ka pavasarī mums būs gatava Eiropas Savienības pieeja šīm svarīgajiem jautājumam. Es domāju, ka ja mēs strādāsim visi kopā, mums izdosies to paneikt, un tas būs milzīgs sasniegums. Bet ar to vien vēl nepietiek. Mums ir jādara vēl kas cits, ne tikai jāstrādā pie tētība. Es vēlētos uzsvērt vēl arī Japānu, kas ir otras svarīgākās sarunas, tā ir ceturtā lielākā ekonomika pasaulē, un tā ir milzīgs potenciāls, ja tā atver uh, savas durvis mūsu um, Eiropas Savienības eksportētājiem. Te mums ir jāatvieglo tirsniecības pa pasākumi. Tas nozīmē, ka mums ir jārada uh, iespējas Eiropas Savienības eksporto, eksportētājiem, tātad geogrāfiskās norādes uh, un citi noteikumi. Ja mēs to vēlamies panākt, tad saturs ir svarīgāks nekā ātrums, kādā mēs noslēdzam šīs uh, sarunas. Bet ja Japāna ir gatava, mēs pavisam drīz varam noslēgt šīs sarunas. Vietnams sarunas arī ļoti nozīmīgs. Tā ir, ārkārtīgi, tā ir eh, valsts ar ārkārtīgi augstu izaugsmi, tā ir cieši saistīta ar citām valstīm reģionā, un um, sarunas virsās priekš ļoti veiksmīgi. Vietnams valdība vēlas panākt uh, sarunu uh, noslēgšanu nākamā gada beigās. To ir iespējams panāks, bet tikai tad, ja Vietnam ir gatava uh, strādāt vairāk, uh, vairākās jomās, piemēram, publiskais iepirkums, intelektuālā īpašuma mm, tiesības, konkurētspēja, publiskais iepirkums. Un visbeidzot, mums ir iespēja panākt uh, progresu Dohas raunda uh, ietvaros, proti pabeigt to. Tās tik tiešām ir labas ziņas. Ņemot vērā blokādi Pasaules tirsniecības organizācijā, kas ir tikusi atcelta. Pagājušajā nedēļā PTO eh, biedri vienojās par eh, jaunu līgumu par tirsniecības atvieglošanu, un tas ir ārkārtīgi svarīgs solis uz priekšu, un tas mums ļauj virzīties uz priekšu arī ar eh, pārējām, pārējiem jautājumiem, kas saistīti ar šīm sarunām. Mums arī jāsaprot, ka ir iespēja visbeidzot finalizēt Dohas raundu. 13 gadi ir pagājuši kopš šis rauns tika uzsākts, un tie ir bijuši dramatiski gadi pasaules ekonomiskajā attīstībā. Eh, eh, Ķīnas un Indijas uzņēmumi šobrīd ir tikpat konkurētspējīgi kā Eiropas Savienībā un Ziemeļamerikā, ja tie vēl nav vēl spēcīgāki. Un paralēli dažas attīstības valsts, kā piemēram Brazīlija, iegūst uh, no šī jaunā konteksta uh, Indija ir attīstījusies tik ātri un strauji, ka šobrīd tā var uzsākt pats savu subsīdiju programmu. Un Eiropas pieeja ļoti skaidri, mēs vēlamies atbalstīt attīstību, jo īpaši nabadzīgākajām valstīm, bet mēs vēlamies arī vienādus spēles noteikums visiem, tad, kad uzņēmumi un lauksaimnieki var tik tiešām savstarpēji konkurēt, konkurēt godīgos apstākļos. Kā jūs zināt, un nabadzīgākajām valstīm ir jau piekļuva tirgum, bet mums ir uh, jāpanāk arī tas, lai partneri uh, piedalītos šajā procesā, jo samazināt nabadzību ir iespējams atverot tirgus Amerikā un citu vietu, un to ir izdevies panākt pateicoties vadošajai lomai, kur mēs esam uzņēmušies pasaules tirdzniecības organizācijas ietveros, un jāsaprot arī šīm valstīm, ka uh, viņām ir jāuzņems līdzīga vadība, tad, tagad, kad tās ir kļuvušas spēcīgākas. Mums ir jādomā par to, kā mēs varam panākt uh, progresu, un mums ir jāatbalsta eh, ģenerāla direktors pēc iespējas um, vairāk. Un es noteikti arī strādāšu pie tā, lai darītu zinām, kā Eiropas Savienība var dot savu pienesumu. Un līdz ar to priekšsēdētāji var pievērsties pēdējiem punktam. Uh, nākotnes darbs. Mums ir jādomā strateģiski kur mēs uh, vēlētos redzēt Eiropas Savienību, tad, kad es būšu pabeigusi savu darbu un jūs būsiet pabeiguši savu darbu, kā tirsniecības politika var veicināt atbalstīt attīstību, cilvēktiesības, globālo integrāciju uh, nabadzīgākajām valstīm, kā Eiropas Savienības tirdzniecības politika varētu būt atbildīgāka un ņemt vērā vairāk mūsu pilsoņu intereses, kā mēs varētu radīt vairāk darba vietu un panākt lielākas investīcijas, kā risināt tirsniecības attiecības ar, ar um, attīstības valstīm un kā mēs varam īstenot uh, di, daudzpusējos līgumus, kā mēs varam radīt jaunas iespējas, koordinējot jaunu uh, starptautisku regulējumu, vienlaikus aizsargājot savus pilsoņus. Tie ir jautājumi, pie kuriem mums ir jāstrādā un jāpārdomā, un mums ir arī jānosproš prioritātes. Mēs nevaram improvizēt atbildes uz šiem jautājumiem, un tāpēc turpmāko mēnešu laikā strādāšu pie tā, kā mēs varētu interpretēt Junkara mandātu uh, jaunā stratēģijā tirsniecības politikai. Es iepazīstināšu ar šo viedokli jaunā komunikē uh, nākamā gada sākumā, un es ar prieku uzklausīšu jūsu viedokli par to un ceru, ka arī jūs varēsiet sniegt savu atdevu šajā komunikē, tāpat kā uh, dalībvalsts un pilsoniskā sabiedrība, lai mums mēs panāktu pareizo rezultātu un lai mēs izveidotu, lai mēs uzsāktu uh, iesaistošas un vispusējas uh, diskusijas. Un es domāju, ka mums izdosies kaut ko panākt tikai tad, ja strādājam visi kopā. Ar prieku raugos nākotnē uz mūsu turpmāko draudzību un esmu gatava diskusijām šādā uh, formātā, bet arī divpusējās uh, diskusijās un gatava atbildēt jūsu jautājumu. Paldies, priekšsēdētē. Ganz herzlichen Dank, Frau. Jā, reiz paldies, komisārs Kundze. Tagad es došu vārdu politiskajām grupām. Pirmajā kārtā. Un pēc tam jums, komisārs kundze, sniegšu iespēju dot atbildes. Un tad ir pietiekušies vēl daudz runātāji, kas varēs izteikties otrajā kārtā. Vispirms tautas partijai vārds, kas pārī kungs diemžēl saslimis, Fjellner kungs viņa vietā uzstāsies. Thank you very much. Liels paldies, komisārs kundze. Sveicinām no mūsu puses, no EPP puses, sveicam mūsu komitejā. Mēs eh, ceram uz veiksmīgu sadarbību, uz eh, sadarbību, kas eh, taisnību sakot noteikti bieži būs arī ļoti sarežģīta. Ļoti priecājamies par jūsu caurskatāmības principiem, tas ir ļoti būtiski Un vispirms jau jāpatur prātā pāris ļoti svarīgu lietu. Pirmkārt, jautājums par ticamību. Kā radīt lielāku ticamību Eiropas Savienībai kā sarunvedējai? Kā radīt tirdzniecības politikas ticamību Eiropas Savienības iekšienē? Es domāju, ka ļoti daudz mēs eh, koncentrējamies uz mūsu interešu aizstāvēšanu, uz bažīšanos, uz eh, aizsardzības pozīcijām, taču mēs eh, ļoti labi zinām, ka ja mēs sākam sarunas, tad ne jau aizstāvības dēļ, bet lai dotos tieši otrādi uzbrukumā, lai nāktu klajā ar jaunām iniciatīvām. Uh, ir jāsaprot, eh, ka par to tā ir jārunā arī sabiedriskajā telpā, lai saprastu, ka mēs to neveicam, lai aizstāvētos, bet lai tieši otrādi plastos plašumā. Otrs eh, jautājums eh, ir par sarunu vešanu visaptverošajos nolīgumos. Nesen piedalījos Kanādas nolīguma sarunu ietvarā, un mēs esam konstatējuši, ka tas mums ir aizņēmis ļoti ilgu laiku, lai diskutētu par šo nolīgumu. Jau pieci gadi pagājuši, un varbūt, ka paies vēl daudz laika, lai to varētu panākt. Uh, Un tā arī ir lielākā problēma, jo ja mēs eh, sākam panākt rezultātus tikai pēc kādiem pieciem, septiņiem gadiem, tad, protams, mūsu ticniecības politikas ticamība krītas. Un es domāju, ka ja tas aizņem tik daudz laika, lai sasniegtu visaptverošu nolīgumu ar tādu valsti, kas eh, ir tik ļoti uh, elastīga un tik ļoti ērta saruna partneri kā Kanāda, tad cik daudz laika tas aizņems eh, diskutējot ar tādām valstīm, kas nebūtu nav tik eh, ērtas eh, saruna partneres? Kas notiks šādos gadījumos, ņemot vērā to, cik daudz laika tas aizņēma Kanādas gadījumā? Mums ir jāpierāda pasaulē, ka mēs varam to panākt un ka mēs varam to panākt saulaicīgi, saprātīgos laika termiņos. Paldies! S&D Devits Mārtiņš. Liels paldies priekšsādātāji. Arī es eh, sveicu jūs, komisārs kundze, mūsu komitejā. Esmu paliecināts, ka mums būs eh, ļoti veiksmīga sadarbība. Dažkārt tā būs eh, tāda varbūt skarbāka, dažkārt būs interesanta. Es domāju, ka mēs eh, varēsim ļoti labi sadarboties. Taču jautājums ir tātad par to, kur mēs vēlamies doties ar šo izniecības politiku. Mums ir jāsaprot eh, kopīgiem spēkiem, kur tieši mēs vēlamies doties eh, nākamo piecu gadu laikā. Es varbūt daudz nerunāšu par TTIP un savskatāmību, jo mēs eh, noteikti daudz vēl eh, par to runāsim. Paldies jums par šo savskatāmības eh, pieminēšanu, protams, bet es vēlos runāt par Singapūru. Ir baumas, kas parādījušās presē, nezinu, no kurienes tās tās radušās par to, ka komisija mm, varētu mainīt eh, viedokli par eh, prasības celšanu tiesā pret Singapūru. Vai tas tā varētu būt? Vai tomēr tiks cēlta prasība Eiropas Savienības tiesā? Un um, vēl runājot par Singapūru, preču un pakalpojumu vienošanās tika panākta pilnīgi atsevišķi no investīciju nolīguma preču un pakalpojuma nolīgums eh, bija daudz mazāk pretrunīgs nekā investīcija nolīgums. Mēs gūsim šajā jomā panākums tikai tad, ja mēs tiešām nodalīsim šīs abas jomas. Tādā gadījumā mēs eh, varēsim virzīties uz priekšu vienā jomā un eh, tajā pašā laikā apsvērt visu nepieciešamo otrā jomā. Es domāju, ka tad mēs varētu panākt šādu brīvās tirniecības nolīgumu, ko parlaments apstiprinās jau visnotaļ agrīnā stadijā. Tālāk uh, jautājums uh, par uh, Filipīnām un vēl pāris valstīm. Es domāju, ka šīs neskaidrības rodas tādēļ, ka tad, ja tiek panāks šis GSP plus eh, kādai valstī, tad eh, pēc tam vairs eh, no tā nav iespējams atkāpties. Ja valsts nepilda savas saistības, vai tad ir iespējams atkāpties no šī statusa? Tāds ir jautājums. Paldies, Emma. Paldies, komisārs kundze. Sveicam mūsu vidū. Un es vēlētos uzdot jautājumu, kur man uzdeva, tad, kad man uh, uzdeva. Um, es vēlētos iesties uh, pie jums jautājumā, kur man uzdeva pirms kāda laika, runājot par tirsniecības politiku nākamo piecu gadu laikā. Šī politika noteiks to, vai Eiropas Savienība ir atvērta uzņēmējdarbībai. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi iesaistīt visas uh, iesaistītās puses, visus spēlētājus, vest eh, sarunas un veidot dialogu. Mums eh, tiešām ir nepieciešamas eh, konkrētas darbības tajā pašā laikā, ne tikai sarunas. Tātad mums ir ļoti daudz laika jau prasījis, prasījis šī saruna vešana, taču cilvēkiem ir jāredz jau tagad konkrēti rezultāti, viņiem jau tagad ir jāzina, ka viņu uzņēm, uzņēmumi var justies droši. Uh, TTIP, protams, ir vislielākais eh, nolīgums, eh, par kur mēs šobrīd diskutējam, bet es domāju, ka ja mēs būtu gatavi redzēt to kā iespēju, tad eh, mēs varbūt varētu pātrināt tempu un um, panākt iecerēto salīdzinoši īsā laikā. Tas pats attiektos arī uz Latīņu Ameriku, Singapūru un Japānu. Runājot par valstīm kā Meksika, eh, Meksika ir gatava diskutēt eh, no jauna un vēlas eh, panākt rezultātus un nolīgumus. Vai mēs varēsim to panākt nākamgad pēc samita, vai mēs varēsim nonākt pie konkrētiem rezultātiem šajā jautājumā? Un kas tad notiek globāli tiesniecībām? Mēs vēlamies izstrādāt uh, globālus standartus, bet tajā pašā laikā mēs uh, vēlētos uh, arī raudzīties uz tām valstīm, kas neietilpst varbūt mūsu aptvērumā, kā piemēram Austrālija, Ķīna. Ir skaidrs, ka Austrālija ir atvērta slēgt līdzīgas nolīgums ar Koreju un Japānu un labprāt Um, vedīs sarunas. Tātad, ja mēs esam gatavi to darīt, varbūt, ka mēs arī varētu skatīties uz tādiem pilniem brīvās tirsniecības nolīgumiem ar uh, tādām valstīm kā Austrālija un Jaunzēlanda. Paldies! Paldies! Um, labdien, komisārs kundze! Es domāju, ka ir ļoti pozitīvi vērtējums tas, ka uh, komisija nāk uz klēru šo caurskatāmības iniciatīvu, runājot par TTIP, lai visas eh, puses, eh, lai visi eh, spēlētāji tiktu iesaistīti un informēti. Mums nevajadzētu panākt, varbūt, mums vajadzētu panākt kompromisu, bet tajā pašā laikā mums vajadzētu arī panākt labu nolīgumu lai tas būtu apmierinoši visām pusēm. Runājot par informācijas tehnoloģiju nolīgumu, es gribētu vaicāt jūsu viedokli par perspektīvām, eh, kāds būtu divu nākamo nedēļu laikā šajā jautājumā. Jautājums par Japānu. Eiropas Savienība ved sarunas ar Japānu, un Japāna ir arī lielākais partneris eh, reģionu partnerības jomā ir um, zināmas uh, bažas par to, kā šī dinamika varētu ietekmēt Eiropas Savienības uh, sarunas. Uh, kā jūs redzat sasaistis starp Japānu un TPP un um, Japānu un Eiropas Savienības divpusējiem nolīgumiem? Pēdējais jautājums par PTO izmaiņām pēdējo nedēļu laikā un par daudzpusējiem tirzniecības nolīgumiem, par to nozīmi. Kā jūs to vērtējat? Kāda loma bija Eiropas Savienībai un kā mēs turpināsim mobilizēt Eiropas Savienības vadību PTO ietveros? Indija arī bija ļoti nozīmīgs spēlētājs tur, un uh, tas uh, varētu arī būt svarīgs signāls ES un Indijas uh, attiecībām. Jā, nu, visi tur bija. Varbūt Helmuts varētu kaut ko piebilst vēl par austrumu aspektiem. Lūdzu, Helmut. Priekšsādātā kungs, jūs droši vien brīnīsieties, ka es nesāku ar austrumiem. Protams, situācija Ukrainā un Krievijā ir ļoti svarīga un tas ir ļoti liels izaicinājums, jo mums visiem ir kopīga līdzatbildība par to, lai tizniecība veicinātu mieru arī Eiropas eh, Savienības eh, eh, pierobežās. Paldies jums par jūsu izklāstu, par to, ko vēlaties darīt, komisārs Kunze. Un ir ļoti svarīgi saprast šos jautājumus DigiTrade un TPC kontekstā. Jūs teicāt, ka pirmais jautājums, ko jūs vēlētos uh, attīstīt ir daudzpusēja tisniecības sistēma. Šobrīd eh, jautājums ir par to, vai jūs vēlaties eh, attīstīt horizontālo ietekmi šiem, eh, šīm tirdzniecības sarunām, kā, kāda būtu šī daudzpusējā horizontālā ietekme šiem nolīgumiem, ko TTIP nozīmēs, piemēram, Ekvadorai, Ekvadors eh, iesaistēja, kā eh, tā varēs pievienoties Kolumbijai un Peru šajā nolīgumā. Un otrādi, kādas būs šīs savstarpējās, eh, um, kā, kādas būs šīs savstarpējās sasaistes, piemēram, TTIP un Ķīnas investīciju nolīgumam un tam līdzīgi, vai komisija tiešām mēģinās eh, izprast, ko tas nozīmēs eh, trešajām partnervalstīm un eh, Eiropas Savienības dalībvalstīm kā tādām. Protams, ka mēs esam interesēti noskaidrot šos jautājumus, kā mēs grasāmies risināt šos 21. gadsimta izaicinājumus un tālāk taisnīgas izniecības uzstādījums, kas ir ļoti svarīgs. mēs vēlamies uh, tādu pozitīvu ieguldījumu no starptautiskās tirdzniecības, lai veicinātu ekonomisko atsauks, izaugsmi uh, pasaules reģionos, tostarp arī Eiropas Savienībā. Kā jūs uh, plānojat piedalīties kopīgās tirdzniecības darba grafika izstrādē, kas saistās ar 2020. gada stratēģiju? Kā jūs plānojat eh, veicināt šo progresu? Un eh, tālāk eh, jautājums ir arī par to, ja abas puses, un zinām, ka jūs dosties uz Vašingtonu nākamnedēļ, ja abas puses apgalvo, ka nevajadzētu satraukties par to, ka tas nemainīs akī abās pusēs, kā tad regulatīvā sadarbība nākotnē izpaudīsies, ko tieši tas nozīmēs uh, praksē, ko tas nozīmēs pilsētām, ko tas nozīmēs uh, pašvaldībām, vai tām būs jāpielāgo savas sistēmas, lai pielāgotos šīm konkurences uh, pārmaiņām. Un vakar Vācijas um, arotbiedrību, nē, es arotbiedrību kongress um, nolēma par to, ka nevajadzētu pieņemts EITA, un um, kā tad jūs varētu atbildēt uz šīm bažām, kuras pauž darbinieki un pilsoniskā sabiedrība, kā jūs grasāties rast risinājumu kopīgi ar tirzniecības partneriem, ņemot vērā to, ka šeit paveras pilnīgi jaunas tirzniecības perspektīvas. Lies paldies! Nākamais runātājs. Eh, Jā, Niks. Jā, paldies, eh, Ben. Mm. Labdien, komisārs kundze. Jūs runājāt par caurskatāmību un jūs nācāt klāt ar priekšlikumu šajā jomā. Mēs joprojām izvērtējam, kas ir šajā priekšlikumā, jo mēs saprotam pamatprincipu tātad paplašināt piekļuvu dokumentiem, bet pēc tam ir nepieciešams attiecīgi sagrupēt, eh, ja klasificēt šos dokumentus un pateikt, kurš kuram var piekļūt. Bet ir pats par sevi saprotams, ka jūs neiesiet tālāk, kā jums pieļauj amerikāņi. Jo patiesībā jūs nepiedāvājat neko jaunu. Tā jau atkal ir sistēma, par kur ir vienojusies Eiropas komisija ar ASV. Un mūsuprāt, tā ir sistēma, kur mēs visvairāk arī apstrīdam, jo piekļuve Uh, virknei dokumentu. Jā, tas ir ļoti labi, bet galvenie uh, dokumenti ir konsolidēties sarunu dokumentu, un tajā, ko jūs piedāvājat patiesībā, uh, tas nozīmēs, ka apmēram 15 parlamenta deputāti varēs piekļūt šai informācijai. Arī Francijas uh, tirzniecības ministrs, kuram es saku, vai jūs esat saņēmuši konsolidētos sarunu dokumentu, uh, Es ceru, ka viņam tas ir, bet patiesībā viņš nevar teikt, jā, man ir. Viņam uz galda nevar būt šīs konsolidētājs sarunu dokuments. Tātad mēs saskaramies ar patiesu demokrātisko problēmu, un mēs uzskatām, ka jūsu uh, caurskatāmi patiesībā nozīmē iešanu līdz tam, ko amerikāņi pieļauj. Un kolēģis jau teica, um, um, arī um, Francija ir teikusi savu vārdu par ISDS. Ir arvien vairāk ietekmes novērtējumu dokumentu par transatlantisko nolīgumu. Pēdējā ASV pētījumā ir teikts m, mm, tātad par 600 uh, m, un darba vietu mazāk Eiropā. Mm. Tātad mēs redzam, ka patiesībā ir ļoti sarežģīts jautājums par uh, vairākām sarunu sadaļām, un tas viss apdraudēs arī suverenitāti. Un runājot par šādu veidu līgumu ietekmi kopumā, man rodas jautājums, vai nevajadzētu vispirms balstīties uz universitātēm eh, pētniecības centriem, kurus komisija izmanto, bet vai nevajadzētu uzsākt patiesu darbu pie tā, kāds varētu būt, kāds varētu būt sekas šādām te transatlantiskajām sarunām. Un visbeidzot jāsaka arī, ka no ekoloģistu puses mums nebija īpaši cerība par jūsu Uh, liberālo, uh, liberālismu, bet mums ir cerības uh, šajā jomā, kurā jūs īstenojat centienus, tātad ilgspējīga attīstība, bet, diemžēl, Eiropas komisija nevēlas, lai cilvēktiesības sadaļa un ilgspējīgas attīstības sadaļa būtu saistoša. Vai jūs esat gatavi cīnīties par šiem jautājumiem, vai arī komisija paredzot, piemēram, līgumu modernizēšanu ar Meksiku, vai jūs ņemsiet demokrāt, vērā demokrātisko attīstību Meksikā, arī Vietnamā jūs teicāt 90 miljonu iedzīvotāju, ārkārtīgi sarežģīta politiskā situācija, tas pats sakāms par Birmu. Tātad jūsu sarunā es nedzirdēju nekādas izmaiņas komisijas viedoklī par to, kāda tad ir realitāte un ko darīt, lai panāktu to, ka līgumos uh, tiek ierakstīts arī tas, ka jāievēro cilvēktiesības un pārējie punkti. Tagad vārds Dārtmat kungam. Es centīšos izteikties uh, īsāk kā uh, Janīks Žado. Man būtu divi jautājumi. Vispirms savā ievadrunā jūs teicāt, ka uh, Galvenais ir darba vietas, eh, izaugsme un investīcijas, un tam, protams, viss piekrīt, bet pirms tam jūs runājāt eh, detalizētāk par Eiropas Savienības politisko darbu kārtību un to, eh, kāds ir jūsu viedoklis par tirzniecības politiku un ka tas ir veids, kā mēs varam virzīties uz priekšu Eiropas Savienībā politiskajā darba kārtībā. Un kas notiks tad, kad būs konflikts starp Eiropas Savienības politisko Uh, darba kārtību un uh, jūsu uh, šo te darba kārtību, kas nozīmē izaugsmu darba vietas, tātad kuram tiks dot priekšroka? Otrais jautājums. Daudz bažu izskanējis un uh, Helmuts Šulcs jau teica par šo aiz, iestājas un um, tētipu TTIP ir šis te piedāvātais Eiropas Savienības un ASV tirsniecības nolīgums, un šis te šķīrēties jautājums ir ārkārtīgi izšķirīgs un saistīts ar līgumu. Um, jau izskanējis iepriekš, es lūdzu Frans Timerman uh, informēt man par šo jautājumu, par iestājas nebūs investoru valsts eh, šķīrai klauzulas, ja Francija man piekrīt. Eh, balstoties uz šādu paziņojumu, man ir jautājums par to, eh, kāda ir jūsu loma tajā visā. Daudz šajā komitejā balstoja pret jums, jo daudzi uzskatīja, ka jūs neesat gatavi šim darbam, un es šķiet, ka arī Junkers ar šādu paziņojumu uzskata, ka jūs neesat gatavi šādam darbam. Uh, Varbūt, ka uh, Timerman kungam būtu jāatbild uz šo te manis uzdoto jautājumu un Šulc kungu uzdoto jautājumu. Tātad Timer kung, Timerman kungs varbūt uzņems atbildību, nevis jūs. Paldies, tā būtu pirmā jautājuma kārta. Tagad vārds jums atbildēm. Jā, liels paldies, es centīšos atbildēt. Lepens kundze vēlēs uzdot jautājumu. Kolēģi, mums ir pavisam skaidrs noteikums. Pirmajā jautājuma kārtā ir iespēja uzdot jautājumus politiskajām grupām, un otrajā jautājuma kārtā ir 22 eh, deputāti pieteikušies uzdot savus jautājumus. Tas ir pavisam skaidri. Paldies priekšsētā atbildot uz pirmo Kristofēlu Fjellneru jautājumu. Es pilnībā piekrītu, ka šī saruna aizņem ļoti daudz laika. Bet un dažos gadījumos mēs varam uh, pātrināt procesu, bet dažos gadījumos nē, jo runa ir par daudziem atšķirīgiem jautājumiem. Mēs vedam sarunas ar partneriem ASV un Kanādu, kas ir, kuriem mēs esam diezgan tuvi, tomēr ir ārkārtīgi sarežģīti to darīt. Mums ir 28 dalībvalstis, Eiropas parlaments, Nacionāla parlamenta, tātad tas viss aizņem daudz laika, un es piekrītu, vienlaiks mums ir jāpanāk rezultātu. Mums ir uh, E, jāparāda, par ko tad mēs vedam sarunas, kāds ir iespējams iznākums. Es domāju, ka caurskatāmība ir viens no veidiem, kā mēs varam parādīt. Tagad mēs vedam sarunas par to un to, tāds ir rezultāts, ko mēs sagaidām un tā tālāk un tā joprojām. Mani līdzstrādnieki darīs visu iespējamo, lai informētu arī pēc šiem te sarunu raundiem, lai informētu par to, cik tā mēs esam nonākuši. Cerams, ka rezultātus varēsim parādīt jau sarunu gaitā. Jā, tas prasa laiku, ir nepieciešama arī uh, juridiska olēšanās, tad tūkošana visām valstīm, ratifikācijas process un tā tālāk un tā joprojām. Es ceru, ka tas varēs, spēkā 2000, varēs stāties spēkā 2017. gadā. Es saprotu, ka tas ir ļoti tālu, bet mums ir jācenšas parādīt, kā tirzniecības politika var ierakstīties mūsu vispārējā politikas kontekstā un ambīcijās panākt vairāk darba vietu un izaugsmi. Es domāju, ka tas nav pretrunīgi, tā ir mūsu politikas sastāvdaļa, un es ceru, ka izdosies to iekļaut arī uh, dokumentā par nākotnes tirzniecības, kur atsaucās arī Mārtiņkungs, un man noteikti būs iespēja uh, runāt par to arī vēlāk. Es ar prieku diskutēšu ar jums, un uh, koordinātori un uh, priekšsēdētājs noteikti var vienoties par to, kādā formātā varētu notikt šīs diskusijas. Varbūt tās būs īpaši uh, šim jautājumam veltīts, bet es noteikti vēlos dzirdēt jūsu viedokli, pirms es nāku klajā ar galu dokumentu. Es ceru, ka uh, galīgais komīgai varētu būt gatavs nākamā gada beigās, bet mums jebkurā gadījumā ir jārunā par reakciju uh, mūsu politiskajiem lēmumiem, kā tas viss ierakstās mūsu kopējā uh, darba kārtībā - divpusēji, daudzpusēji, vienpusēji, autonomi un tā tālāk. Runājot par Eiropas Savienības tiesu un Singapūru. Es nezinu, uz kuru pantu jūs atsaucāties, bet es domāju, ka mans priekšgājais Karata Guhts to ir nosūtījis uz tiesu. Viņš pieņēma lēmumu, bet viņš to nenosūtīja pirms komisijas, eh, pirms jaunās komisijas. Un ir vēl arī citi uh, līdzīgi gadījumi. Tātad ir doma paraudzīties, ko varētu darīt, lai tas varbūt nav juridiski saistoši, bet eh, pavisam I, pavisam drīz mēs noteikti varēsim atrisināt šo jautājumu un pēc iespējas ātrāk arī jūs informēt. Es zinu, kāds ir jūsu viedoklis par Singapūru. Komisija uzskata, tas viss ir savstarpēji saistīts. Par vispārējo preferenču sistēmu. Plus. Tas tik tiešām ir kas tāds, kam es ticu, un es domāju, ka mēs varam to izmantot, lai iesaistītu nabadzīgākās valsts dialogā. Uh, un iesaistīt vispārējā tirzniecībā un uzsākt uh, sarunas par ilgtspēju, cilvēktiesībām, strādājošo tiesībām un tā tālāk un tā joprojām. Es uh, zinu, ka būs jāparaksta daudz konvenciju pirms tas tiek pieņemts, bet tas nenozīmē, ka viss ir liels kā kārtībā. Ir dažas valstis, kurās ir no, joprojām ir nopietnas problēmas, bet mums ir jāraugās uz visu uh, kontekstā, mums ir nepieciešams pastāvīgs dialogs. Un, uh, ir iespējams kaut ko darīt, ja runa ir par sistemātiskiem pārkāpumiem, bet mūsu mērķis nav uh, draudēt ar uh, at, atcelšaniem uh, pārtraukšanu, bet mūsu runa ir, mūsu vēlme ir uzsākt dialogu ar nevalstiskiem organizācijām, arotbiedrībām un tā tālāk un tā joprojām, lai pavirzītos uz priekšu. Pārtraukšana, protams, var būt viens no risinājumiem, ja ir sistemātiski pārkāpumi, bet tas viss ir jāuzrauga un jāizvērtē. Es eh, noteikti sekošu tam visam ļoti cieši, bet tas nenozīmē eh, pārtraukšanu nekavējoties. Jūs eh, jautājāt, vai Eiropas Savienība ir atvērta biznesam. Protams, mēs esam, bet mums ir nepieciešams uh, veikt reformas, un tas ir arī Junker darba kārtībā, lai mēs pilnībā izmantot visas priekšrocības, kāda ir vienotiem tirgumi, um, bet mēs esam daudz atvērtāki nekā daļa mūsu partneri, un tāpēc mēs cenšamies panākt arī viņu tirgu atvēršanu. Mēs varam darīt vairāk, bet mums ir jāiesaist arī pārējā pasaulē, mēs varētu piekļūt arī viņu tirgiem. Jūs pieminējāt Meksiku, es pagājušajā nedēļā, man bija telefons saruna ar ministru, Mums bija daži jautājumi, lai zinātu, cik tālu viņi ir tikuši, sagaidām atbildes, mums ir dialogs un cerams, ja mums izdosies saprast, ka, esam vienā, ka mūsu ambīcijas ir līdzīgas un mērķi ir līdzīgi, tad iespējams mēs varēsim vienoties nākamajā gadā. Meksika ir ļoti svarīgs partners. Par Austrāliju un Jaunzēlandi tie ir lieliski partneri vairākā, vairākos, vair, vairākās, dažādās ziņās. Uh, mums ir jādomā par to, kāda ir jūtīgākie jautājumi, tā ir lauksaimniecība, protams, mums ir jā, rūpīgi jāizvērtē, vai te mēs varam vairāk iegūt vai zaudēt. Pretējā gadījumā tirgi ir viens otram diezgan atvērti, bet tā ir daļa pārdomu, kas tagad tiek īstenots uh, tirsniecības ģenerāla direktorātā. Jūs uzdevāt jautājumu par, par rītdienas eh, sarunām Ženēvā. Te ir panākt zināms progress, un ASV un Indija arī izdara spiedienu. Ir daži jautājumi, kas vēl ir atvērti, bet mērķis ir atsākt sarunas rīt Ženēvā, tās turpinās nedēļu, un es ceru, ka radīsim risinājumu šiem jautājumiem. Vai tas nozīmē, ka Indija ir atgriezusies? Nu, tas būtu lieliski. Ir bijušas diezgan zemas aktivitātes tirsniecības sarunās ar Indiju, un mēs vēlētos tās atsākt, ja vien viņi ir tam gatavi. Tā būtu lieliski iespēja, mēs vēl neesam tikuši tik tālu, mums ir jāsaprot, vai Indijas valdība tam ir gatava. Uh, par Pasaules tirsniecības organizāciju, kā jau es teicu sākotnēji, vienošanās par um, tirsniecības uh, veicināšanu uh, tika uh, panākta, un es domāju, ka izdosies finalizēt uh, Dohas raundu. Ir paredzēts sanāksmes uh, Davosā, un PTO ģenerāla direktors arī būs uh, Ženēvā nākamajā nedēļā, un viņš cer, ka tik tiešām nākamgad izdosies panākt vienošanos, šis gads būs izšķirīgs, lai saprastu, ko mēs varam panākt Dohā. Šolckungs. Daudzpusējā darba kārtība ir ārkārtīgi svarīga. Man varbūt es to pieminēju kā trešo vai ceturto, bet tā man ir ārkārtīgi svarīga, un es priecājos par to, ka mums ir iespēja strādāt pie šī jautājuma. Tad, kad tikāmies uzklausīšanā, tas vēl nebija skaidrs, vai izdosies uh, atbloķēt šo procesu. Protams, ka mums ir daudzas sarunas uh, pēdējo gaisotnē, bet ne pēdējo uh, ietvaros, un būtu ļoti labi, ja tās notiktu pēdējo ietvaros, jo tur ir to īstā vieta. Bet tik tālu mēs vēl neesam. Tas gan ir pavisam skaidri mans mērķis. Tālāk arī par ilgspējas ietekmes novērtējumiem. Mēs cešamies tādus īstenot, kāda būtu ietekme uz visām, dalība, uz visām valstīm atkarībā no tātad, pēc šo līgumu parakstīšanas. Mums ir nepieciešams pārskats pār visu šo tīklu, bet tie ir izvērtējumi, pie kuriem komisija strādā. Godīga tirsniecība, jā, tā ir varbūt svarīga loma, jo īpaši vēs pie plus ietvaros. Uh, Mēs tikāmies Stokholmā un runājām par to, kā tas darbojas vairākās valstīs. Šķiet, ka 47. tas bija ļoti vērtīgi, un es domāju, ka tam var būt loma arī um, saprotot, kur ir, ir um, šādas te problēmas ar cilvēktiesībām, strādājošo tiesībām tā tālāk, tātad valstīm, kurām mums ir VPS. Plus. Par regulējumu. Jā, tā ir sadaļa, kurām mēs varam panākt visvairāk, nesamazinot vidas aizsardzības un patērēta aizsardzības standārtus. Ja mēs eh, strādājam pie tehniskiem jautājumiem, krashtest eh, vai citas jomas, kur mums ir ārkārtīgi augsti standarti, uh, abās pusēs, bet varbūt nedaudz atšķirīgi. Mēs noteikti to varam uh, konsolidēt. Tas var būt kopīgs pamats, un mēs visi no tā varam iegūt uh, ne tikai nozare un noteikti arī mazie un vidēji uzņēmumi. Par caurskatāmību. Žadokungs, jūs redzēsiet, kā tas darbosiet. Mēs gatavojamies publiskot daudzus dokumentus uh, tieši saistē, cenšamies tos padarīt par pedagoģiskiem materiāliem, lai tie būtu lietotājiem draudzīgi un sākam šo procesu uh, šobrīd un ceram, ka tas dos lielāku ieskatu par to, par ko mēs runājam. Par deputātu piekļuvu dokumentiem ir jānoskaidro formalitātes, bet mērķis ir tāds, ka visi Eiropas parlamenta deputāti varēs piekļūt šiem dokumentiem, uh, Un tas būtu tad attiecīgi. Tad būtu, lai būtu mazāk tādu dokumentu, kas ir ar ierobežotu izplatību. Protams, ka mēs tam varam rast tehnisku risinājumu gan Eiropas parlamenta deputātiem, gan arī ministriem dalībvalstīs. Uh, uh, lai būtu IT drošs risinājums. Tas būtu ideāli. Pagaidām mums nav šāda risinājuma. Dažās dalībvalstīs tāds jau ir, bet visiem mums tāda nav. Un par to mums noteikti jārunā arī ar vēstnieku, kad tiksimies pirmdien. Par uh, šķīrētiesām. Jā, es apzinos kritiku, kas ar to ir saistīta. Un uh, um, šķiet, ka šis līgums ir noslēgts, ISDS līgums ir noslēgts ar Kanādu, tas ir ierakstīts Kanādas līgumā. Tas ir milzīgs solis uz priekšu, lai ierobežot ļaunprātīgas izmantošanas iespējas, lai viss būtu atklāti un caurskatāmi, un lai to varētu izmantot tiešām tikai ļoti retos gadījumos, un lai eh, tādējādi netiktu apdraudēts uh, patērētāju tiesības. Uh, Jā, iespējams, mēs varam darīt daudz vairāk, un mēs eh, saņemam daudz informācijas no pilsoniskās sabiedrības kritikas, protams, bet arī konstruktīvi ieteikumi par to, kā mēs varētu uh, virzīties uz priekšu. Redzēsim, ko izdosies pavākt, bet ceta ir noslēgts. To mēs vairs nevaram atklāt. Un, protams, ka jūs varat uzaicināt Timerman kungu, viņš eh, noteikti bez problēmām varētu ierasties. Eh, kopā ar Timerman kungu un Junker kungu mēs strādājam kopā, un es domāju, tas ir tikai dabiski, ka Eiropas komisijas pirmais vicepriekšsēdētājs, kas ir atbildīgs par pamattiesībām un par mūsu vērtību aizstāvēšanu, labāks pārvaldības uh, nodrošināšanu arī tiek informēts par šiem jautājumiem. Iestēs arī un vis, visiem vicepriekšsēdētājiem ir augstāks atbildības jautājumi, tātad ne, nekā citiem komisāriem. Tas nenozīmē, ka mēs līdz ar to vispārēji esam uh, mazāk vērtīgi, bet, nu, es domāju, ka Timerman kungs noteikti ierastos, es viņu uzveicinātu. Uh, bet eh, es esmu tirsniecības komisāra, man ir uzticēts šis eh, uzdevums no Junkera kunga puses, un jūsu viedoklis par to, vai es esmu īstajā vietā vai nē, eh, tas ir jūsu viedoklis, bet jums būs jāsamēģinās ar mani. Paldies! Jā, paldies, cienījamie kolēģi. Mums ir 21 runātājs pieteicies. Tas nozīmē, ka 22 tagad jau ka mums ir tikai iespēja vienu minūtu katram dot. Citādi nebūs iespējams komisārai sniegt atbildes, un varbūt jūs varētu, ja tas patiešām ir nepieciešams, uzdot jautājumu, tikai tad uzdodiet, ja mums patiešām ir tik daudz pietiekušies pirmajā kārtā. Vinklēr kungs lūdzu pirmais. Thank you very much, uh, Chairman. Thank you, Commissioner, for... Paldies priekšādātāji, paldies komisārai par atzinumiem. Jūs nedzēnu ļoti lielu informācijas klāstu es domāju, ka, ja komisāra atļauj, tad viens uh, aspekts izskanēja mazāk šodien Ķīna, tas ļoti svarīgs partneris, un uh, ir būtiski jautājumi par šiem partneru attiecībām. Es domāju, ka Eiropas Savienības un Ķīnas attiecības ir tas, ko mēs varam uh, saukt par uh, daudzlīmeņu attiecībām. Mums ir dialogi un dažādi veida attiecības komisāra līmenī, dalībvalstu līmenī, politiskā līmenī, partiju līmenī, ir dažādas iniciatīvas. Uh, kas ir uzsākts 20 gadus atpakaļ. Jūs domājat, ka ir sasniegts uh, progress, lai sasniegtu vienu Eiropas balsi Ķīnas un Eiropas Savienības dialogā? Un ja tāds nav, vai jūs paredzat, ka tāds būs? Otrs jautājums ir jautājums par tirgus piekļuvi un uh, par Eiropas uh, kompāniju, Eiropas uzņēmumu iespējām to panākt. Un kā jūs saskatāt uh, Eh, dialogu iespējas ar Ķīnas investīciju līgumu un par situāciju Taivānā. Pirms viena gada parlaments pieņēma rezolūciju par attiecībām ar Taivānu un eh, vai tiks uzsāts dialogs ar Taivānu. Kemperkungs. Jā, paldies un sisnieks veids komisāri. Eiropas Savienības eh, tirzniecības noliekums ir jau par to tiek uh, strādāts uh, jau vairākus gadus, septiņus gadus, ir daudz nolīgumi, vai mums ir vajadzīgi papildus līdzekļi, lai mēs varētu savas sarunas vešanas komandas papildināt, vai jums, jūs domājat, ka mums ir vajadzīgs saruna vedējs Indijai, lai tas nebūtu arī vienlaicīgi tietības saruna vadītājs? jo citādi Indijas uh, institīva pazudīs, tad, ja ka TTIP aizņems visu vietu. Uh, un eh, tas varētu palielināt eh, iespējas eh, noliekumam ar Indiju. Jā, paldies. Nākamais runātājs. Grācija, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos runāt pavisam īsi. Māmstrēms kundze. par eh, mazo un vidējo uzņēmumu perspektīvām. Jau pagājušajā sanāksmē man bija iespēja paust savu viedokli. Manuprāt, statistika runā pat par sevi. 3% no maziem vidējiem uzņēmumiem nemaz nav nekādu iespēju darboties un atvērt filiāls trešajās valstīs, un daudzi MVU vispār nedomā par globalizāciju. 98% no mūsu rūpniecības tomēr sastāv no maziem vidējiem uzņēmumiem. Tādēļ būtu īpaši svarīgi, lai mēs sniegtu ne tikai līdzekļus tirzniecības politikai, bet arī rūpētos par to, lai starptautiskās tirzniecības noliekumi patiešām darbotos, jo tas ir blakus eh, transparencē arī ļoti svarīgs mērķis. Vēl lielāka dimensija ir parūpēties par to, kā tieši MVU no tā visa gūst labumu. Tādēļ gribētu jautāt, ko jūs eh, nākamais piecos da gados darīsiet šajā jomā. Lepens kundze. Jā, madam, le komisār. Komisārs kundze, arī es vēlu jums eh, labu veiksmi. Un, nu, mēs nekad neesam viensprātis ne par ko tā šķietu. Tagad man ir tikai 51 sekunde, ko man augstsirdīgi atvēlēja priekšsēdētāja kungs. Kaut arī es esmu vislielākās Eiropas Savienības deputātu grupas eh, galvenā eh, pārstāve, kas nāk no lielākās Eiropas Savienības valsts. Nu, paldies, paldies par šo iespēju. Jā, lai nu kā esmu absolūti šokēta par to, cik ļoti liela neskaidrība ir par šo TTIP. Un uh, komisijas priekšsēdētāja um, mērķis ir nodrošināt pilnīgu caurskatāmību, un tomēr tas nav darīts. Visi man centieni ir atdūrušies uh, pret uh, pilnīgu ignorēšanu, un mana iniciatīva pirms trim nedēļām nosūtot vēstuli nav Eh, vainagojusies ar panākumiem, man nav bijusi iespēja iepazīties ar eh, nepieciešamo informāciju, un jūs nekādā veidā nenodrošināt pilnīgu caurskatāmību. Demokrātija tā ir pilnīga caurskatāmība, tā ir cilvēku tautas suverenitāte, zināt, kas tieši notiek, un lai varētu debatēt par šiem jautājumiem attiecīgajās valstīs. Un vēl pāris sekundes atļaujos vēl sev paturēt, mēs varam konstatēt ļoti smagus faktus par TTIP sekām, kas samazinātu IKP visās Eiropas Savienības valstīs, sevišķi Francijā, būtu nodokļu ieņēmumu samazinājums un citu finanšu radītāju samazinājums. Vai jūs iepazināties ar šo pētījumu? Uh, Vai jūs grasāties to ņemt vērā, vai arī to jūs grasāties izmest miskastē, kā man sūtīto rezolūciju? Paldies! Redings kundze. Hello, uh, Commissioner, and uh, I come to the facts. Jā, es uh, uzreiz ķeršos cieš, uh, klāt faktiem. Jūsu uh, apsolījums nodrošināt uh, caurskatāmību patiešām ir ļoti svarīgs. Vai jūs uh, arī uh, iekļausiet eh, TTIP caurskatāmības eh, klauzulu gan arī citās eh, noliekumos, piemēram, TIZā. Mums pagaidām nav mandāta, mums nav regulatorā daļa šajā noliekumā, un es ceru, ka tas tiks publiskots, jo tikai parlamentārieši var strādāt pie tekstiem, un mēs pagaidām šeit var, mēs varam pieņemt tikai kaut kādus aizdomu elementus, un ja tas nav pilnīgi caurskatāmība, un tu nevar izvēlēties, tad būs caurskatāmība, tad nebūs. Tā ir jābūt vienmēr. Es labprāt gribētu zināt, eh, kā jūs vērties mūsu darba iespējas eh, elektroniskajā saziņā, kas eh, šeit tiks nodrošināts saskaņā ar mūsu avotiem tā šķiet, bet pagaidām nekāda dokumenta nav, tie nav pieejami. Izskatās, ka ASV būtu izteikuši priekšlikumus, kas nosaka arī notiekumus datu plūsmām, it īpaši, lai radītu izņēmumus datu aizsardzības klauzulās un privātās aizsardzības eh, jomā. Jūs eh, noteikti varēsiet eh, atcerieties, kāda bija man nostāja toreiz kā komisārei, un mēs arī esam saņēmuši informāciju no pagājušās ceturtdienas, saskaņā ar kuriem ASV ir izvirzījuši tādu ierobežotu priekšlikumu PTO tirnācijas padome attiecībā uz tirniecību pakalpojumos elektroniskajā saziņā un eh, elektroniskos pakalpojumos, eh, un tur vajadzētu būt darba programma. Kā, kāda būs Eiropas Savienības nostāja? Priekšsēdētāj kungs, gribētu atgriezties pie divām, trim atbildēm, ko uh, komisārs kundze eh, sniedz un kas man nešķita pieņemamas. Eh, pirmais eh, aspekts par Singapūru. Kāda tad īsti ir jūsu nostāja, jo mēs uh, Um, skaidri runājām par šo nošķīrumu starp uh, preču un pakalpojumu sadaļu un investīciju mm, sadaļu, bet kāda, kāda tad ir jūsu nostāja un tālāk par šķīrētiesām, par CTA? Jūs teicāt, ka mēs nevaram atgriezties vairs pie šī jautājuma, bet mēs varam uh, turpināt par to diskutēt. To arī jūs teicāt, tad varam vai nevaram par to diskutēt. Un tālāk. Uh, TTIP, kas būtu realistisks. Ko īsti tas nozīmē? Jūs jau zināt, ka mēs daudz esam ļoti piesardzīgi noskaņot pret šo jautājumu, un mm, jaunākie pētījumi liecina, ka komisijas apsolītie labumi varbūt nemaz nebūs tik izdevīgi. Un uh, varbūt, ka vajadzētu piemērot tādu kā piesardzības principu, jo par eh, TTIP jūs vienmēr eh, stāstāt par guvumiem, bet mēs gribētu zināt arī, eh, kādi būtu draudi, kādi būtu draudi darbiniekiem un uzņēmumiem. Paldies, nākamais nātājs. Jā, nu. ISDS vairs nav jautājums, ko skatām, nu tad pievērsīšos Singapūrai. Uh, Es domāju, ka būtu diezgan nopietna taktiska kļūda nepieņemt Davida Mārtena uh, eh, piet, ieteikumu. Ne jau tikai tāpēc, ka tas ir Davida Mārtiņa ieteikums, bet uh, ieteikums nošķirt preces un pakalpojums uh, no investīcijām, tas var būt ļoti uh, um, īpašs ieteikums, kas būtu uh, jāapsver jo mums vajadzētu apsvērt, kā, eh, kā rīkoties, jo, ja ISDS parādās Singapūras nolīgumā, tad eh, ir skaidri jāsaprot, kāds būs sakas. Un eh, tālāk jautājums par tirgus ekonomikas statusu Ķīnai 2016. gadam. Paldies, Alise, paldies, komisija ancora stato affrontato. Jā, vēl par vienu tematu, kas vēl netika pieminēts. Gribētu uzdot jautājumu, vai komisija ir nodoms uh, uzsākt iniciatīvas, lai panāktu tirzniecības politikas aizsardzības instrumentu modernizāciju. Padomē, šķiet, tas ir uh, iekājis strupceļā, bet uh, jūs grasāties rīkoties uh, apņēmīgi, un uh, parlamenta viedokli taču nevar uzskatīt par nēsošu. Mēs domājam, ka ir nepieciešams panākt līdzsvaru un labu sadarbību starp iestādēm institūcijām. Tādēļ uh, Eiropas komisijai varbūt vajadzētu aktīvi kaut ko uzsākt, lai tiktu ārā no šīs trupceļa un parūpētos par to, lai parlamenta veiktais darbs iegūtu vē vērību un vienkārši nepazustu. Tieši tādēļ, ka runa ir par eh, institūciju uzticamību. Paldies, Landsberg kungs. Dear Mr. Commissioner. Uh, Paldies, priekšsēdētāji. Komisārs kundze, man ir jautājums par kādu ideju, par kādu ideju, kas ir dzimusi Kremļa vadītāju galvās 2010. gadā. Es runāju par kopīgu tirsniecības telpu no Lisabonas līdz Vladivostokai. Mūs pārsteidz tas, ka šī ideja gal galā ir kaut kā nokļuvusi atpakaļ parlamentā un vairākās Eiropas e, Savienības institūcijās. Mans jautājums, komisārs Kundze, būtu, kāds ir jūsu personīgais viedoklis par šo jautājumu? Vai jūs redzat, ja kādas iespējas attīstīt šādu ideju? Un mēs vai mēs eh, pāriem no eh, šī biznesa kā parasti uz eh, vairāk vai mazāk. Paldies! Paldies, nākamais runātājs, paldies par skaidru ceļu karti komisāra darbā, tā skaitā par cilvēktiesībām un caurskatāmību un labu tētību. Kā atbildīgais referents, es gatavoju mūsu komitejas atzinumu AFET komitejai par Krieviju. Jūs ļoti labi zināt, ka Krimas uh, aneksija un krīzes eskalācija Austrum Ukrainā ir novedusi pie strupceļa Eiropas Savienības un Krievijas tirzniecības uh, attiecībās. Un to visu pasliktina vēl arī tas, ka uh, Krievijas ekonomika ir nokļuvusi uh, lejupējošā spirālē un arī naftas cenas uh, samazinās. Šajā kontekstā ir ārkārtīgi nozīmīgi panākt uh, to, lai Eiropas Savienība saglabātu vienotu pozīciju un vienlaikus ir svarīgi uh, uzturēt dialogu. Un tas noved man pie jautājuma, kas ir par sadarbības iespējām starp Eiropas uh, Savienību un Krieviju. Uh, ja ug, uh, eh, uguns pārtraukšana tik tiešām tiek ievērot no Krievijas puses. Šādi priekšlikumi ir tikuši apspriesti arī no Merkels puses, bet pagaidām nav nekādu konkrētu pasākumu, kas būtu tikuši īstenoti. Komisārs kundze, kā jūs, vai jūs te redzat kādu potenciālu, kāda, kāda ir jūsu attieksme par dialogu uzturēšanu ar Krieviju? Paldies! Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Paldies, priekšsēdētāja komisārs kundze. Lies paldies, ka esat atnāks pie mums. Bet eh, patiesībā tā ir pašsaprotamība man ir drīzāk komentārs, nevis jautājums ja es šeit klausos, ko saka mūsu kolēģi, un ja klausos, ko sakāt jūs, tad ir tik daudz dažādi projekti ar dažādiem reģioniem, dažādām jomām, ko kopā vēlas darīt. Jūs runājāt par caurskatāmību tikai TTIP sakarā. Man, prāt, ir kaut kas cits nekā caurskatāmība. Ļoti labi, ka jūs visu ievietojat internetā, bet eh, jums no komisijas puses ir vajadzīga laba stratēģija komunikācijai ar pilsoņiem. Mēs, kā deputāti, dienu no dienas vai nedēļu no nedēļas esam kontaktos ar iedzīvotājiem dažādos Eiropas reģionos. Jūs dzīvojat uh, mākonī, tas ir ļoti labi jums, bet jums ir jākomunicē ar cilvēkiem, jo tie ir viņi, kuri ietekmēs balsojuma rezultātus. Nevis tikai mūsu balsojuma rezultātus, bet visās dalībvalstu parlamentos, un tas ne tikai par TTIP, bet eh, attiecībā uz visiem jūsu citiem plāniem, kas nākamajos gados sadarbosies un par ko mēs diskutēsim. Bet liels paldies eh, par jūsu atklātību un nostādni par trans transparenci, caurskatāmību. Otrakārt, es laikam esmu viena no vienīgajiem, ka ISDS būtu mainītā formā. Gribētu teikt, ka es neesmu viena pati, kaut arī, protams, pretinieki viskaļāk liedz. Čūd? Um, I was listening to, to the, the interpretation. Es atvainojos, es klausījos tulkojumu, tāpēc aizkavējos. Man ir prieks jūs redzēt šeit un Man ir prieks, ka mēs tiekamies nu, jūsu darba sākumā, un es lielā mērā piekrītu Redingas kundzes teiktajam, jo galvenās bažas, kas mums ir, protams, pievēršot uzmanību tētip, ir tas, ka uh, tiza sarunas uh, tiek uh, e, vēstas tā nedaudz uh, slepeni, un tiza potenciālā ietekme būs. Uh, pat vēl lielāka nekā tētip, tāpēc mums ir nepieciešama tāda pati atklātība arī attiecībā uz tīza kā uz tītip. Kas attiec uz publiskiem pakāpojumiem, ja mēs vēlamies, lai sabiedrība būtu mūsu pusē šajās sarunās, mums ir nepieciešama pilnīga skaidrība par to, kas tiek iekļauts šajā nolīgumā un kas paliek ārpus tā. Un tas nozīmē caurskatāmību par Eiropas Savienības priekšlikumu. Tātad eh, ne tikai tas, kas ir uz sarunu galda, bet par jebkuru līgumu. Paldies! Paldies! Tremoža, thank you very much. Tremozas kungs. Pavisam īsi, komisārs kundze. Arī es vēlējos jums uzdot jautājumu par Singapūras eh, brīvās tirsniecības nolīkumu. Es ieteiktu Mums, mums vajadzētu uh, pārskatīt vēl vairākus jautājumus, jo ir milzīgas problēmas. Varbūt uh, mums būtu jānogaida. Thank you, Mr. Chair. Madam Malmström, you... Paldies, priekšsēdētājiem. Malmstrēms kundze, jūs solējāt, jūs solējāt caurskatāmību un jūs solējāt arī uzlabojums, taču šī brīvās tirdzniecības nolīgumi, tiem ir tik milzīga attieks, a, a, milzīga ietekme uz Eiropas Savienības pilsoņu dzīvi, ka mums tas ir jāpadara par publiskām debatēm, kur mēs vēlamies nokļūt. Mēs patiesībā vēlamies piekļūt milzīgam tirgum. Mums ir jādomā par pilsoņu strādājošo tiesībām, cilvēktiesībām. Uh, Es neilgi pirms šīs sanāksmes dzirdēju sarunu vedēju sakām kaut ko par nacionālo parlamentu lomu un cik žēl. Uh, viņš teica, ka ja viņiem būtu kas sakāms, piemēram, par CETA, par Kanādas nolīgumu, tad uh, iespējams iznākums būtu pavisam citāds. Uh, Francija ir kļūst ar vien kritisāk noskaņot attiecībā uz tētību arī Vācijas arotbiedrības, bet šo līgumu uzspiešana nav risinājums, tieši tāpat kā risinājums nav īsdēs uzspiešana, jo tas tikai palielina šo plājus starp politisko elitu un o, sabiedrību. Mums ir nepieciešams visaptvarošas diskusijas ar sabiedrību Mums Nīderlandē, piemēram, ir referendums par Eiropas konstitūciju, un mums ir nepieciešams kaut kas līdzīgs arī šeit. Nevar gluži vienkārši runāt ar dažiem cilvēkiem. Mums ir jāieklausās cilvēku teiktajā. Es gribētu dzirdēt jūsu viedokli par to, Marija. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, komisārs Kunz, par šo skaidrojumu. Jā. Uh, ir, uh, zināms, lūzums, ja mēs salīdzinām ar iepriekšējo tendenci, jo, protams, ka mēs tik daudz nerunājam par caurskatāmību iepriekš, bet caurskatāmība nevar būt tikai un vienīgi mārketings. Revīzijas palāta šodien mūs iepazīstināja ar ziņojumu par ietekmes novērtējumu, un tā lūdz pavisam skaidri padziļināt šos ietekmes novērtējumus, tiem jābūt kritiskākiem un mums ir jāies, jāiesaist šajā darbā arī Eirostat. Tātad, vai jūs esat gatavi mainīt šos ietekmes novērtējumus ne tikai attiecībā uz tētību, bet uz visiem līgumiem, par kuriem šobrīd tiek vestas sarunas? Otrs punkts bija par uzklausīšanu vakar. Runājot par tētību, mēs runājām par sociālajām tiesībām, vidas aizsardzības tiesībām, tā tālāk un tā joprojām. Arī kolēģis Žado uzdeva jautājumu, vai jūs esat gatava uh, pieņemt saistošu pieeju, un ja jā, cik tālu varētu iet šīs sankcijas. E, revīzijas palāta mums teica arī, ka komisija šobrīd nav spējīga īstenot efektīvu kontroli par to, kurš tad gal galā iegūs no šiem e, nolīgumiem, vai jūs rīcībā ir šāda informācija, un kā komisija varētu īstenot šo, šo kontroli, jo brīvās tirsniecības nolīguma bez iespējām kontrolēt, es domāju, tas nav efektīvi. Paldies! Sīles kungs. Obrigado, prezident. Paldies, priekšsādātāji. Komisārs kundze, es um, varu konstatēt, būdams uh, Japānas uh, nolīguma reference, um, jūs teicāt, ka Japāna būs uh, otrais uh, lielais uh, jautājums pēc eh, TTIP. Jūs teicāt, ka tas ir ekonomiski un strateģiski ļoti svarīgs eh, jautājums. Es to piefiksēju un es eh, piefiksēju jūsu optimismu. Teicāt, ka varēs noslēgt sarunas nākamgad par spīti politiskajai neskaidrībai Japānā, ņemot vērā pātrinātās vēlēšanas ja mēs eh, atceltu tarifus ar Japānu, tad jāteic, ka nu, tas varbūt nav galvenais mērķis, vēl ir citi jautājumi, kas jārisina, lai nonāktu pie tāda sabalansēta eh, nolīguma, bet eh, kas tad jūsprāt ir šīs galvenās prasības, kas būtu jāievēro šajās nozarēs, piemēram, auto būvniecībā vai, piemēram, citās jomās nākamais runātājs? Paldies, eh, priekšsēdētāji. Es eh, varbūt eh, vēlētos atvainoties, jo es nezinu, vai tā ir jūsu vaina, bet nu, es esmu nedaudz dusmīgs. Man ir visu savu politisko dzīvi šajā parlamentā uh, nācies saskarties ar šiem tirzniecības nolīgumiem, un man nekad uh, nav bijusi problēma ar savskatāmību. Un es pats esmu bijis atbildīgs par šiem jautājumiem savā grupā. Jūs visu laiku sakāt, ka visam ir jābūt uh, labākam un savskatāmākam, un deputāti labāk jāinformē. Bet uh, es, piemēram, šodien saņēmu e pastu, ka Atvainojiet, ka nevaram sniegt jums, eh, sniegt pozitīvu atbildi eh, un nevarat eh, piekļūt īpašajai tāpai, kur ir tātad šī iepazīšanās ar tekstiem. Nu tad, ko tas nozīmē? Vai tā ir caurskatāmība, vai arī kāds birokrāts nezina, ko īsti politikas vadība vēlas? Ko tas nozīmē? Ja mēs runājam par caurskatāmību tad mums uh, nav par to jārunā vien, bet arī kaut kas jādara. Jo tagad nu, nav caurskatāmība nodrošināta. Un es mēģināšu rīt vēlreiz piekļūt tam, varbūt kaut kas būs mainījies. Paldies, nākamais runātājs. Stabādie divi komentāri. Ārā, kas bija augstskolas pasniedzējs es eh, izlasīju par to, kāds bija sarunas par eh, Romas līgumiem, par Eiropas ekonomikas kopienu. Es to sarēzināju diskusiju un jautājumiem ar to, ko šeit dzirdēju. Ja es to visu tā vērtēju, kādas ir bailes, kādas ir prognozes, ja toreiz tas viss nebūtu izdevies, tad nekad nebūtu radusies Eiropas ekonomiskā kopiena. Tas ir jāapzinās, ka visas bailes, ko mēs šeit paužam, arī toreiz bija ļoti izteiktas. Tas nav nekas jauns, un tomēr ir Eiropas ekonomiskā kopiena. To vajadzētu atcerēties. Nākamais punkts. Es vienmēr dzirdu par upuriem, par kvantitīviem analīzēm, par to, kādu TTIP atstās ietekmi. Neviens pasaulē nevar izteikt kvantitīvas izteikums par TTIP ietekmi. Tas atkarīgs no ļoti ietver nosacījumiem. Es, ka zinu vienu, lielāks tirgus rada lielāku produktivitāti. Tas nozīmē arī zaudējumus, arī nozīmē bankrotus. Šeit ir jāraugās, kādu politiku es šeit veidoju, atbalstošu politiku, lai TTIP izdotos, ja neko nedarīs un uh, neveidos izglītību, neveidos kapitālu, tad TTIP mums nozīmēs zaudējumus. Bet ja mēs rīkosimies ofensīvi un rīkosimies tā, lai tas būtu ilgspējīgi, tad TTIP gūs panākums. Kolēģi, ja jūs runājat par citību un izgāšanos, tie ir atbalstošie pasēm, kas ir būtiski, tie lēmas par to. Paldies, tagad Pablo. Gracias, eh, presidente. Paldies, priekšsēdētāji. Cienējumā komisārs kundze. Referents. Esmu par eh, Merkosur tirniecības daļu atbildīgs. Gribētu dzirdēt informāciju, cik lielā mērā ir eh, virzījusies uz priekšu sarunas, vai ir rezultāti, kā jūs vērtējat sarunas ar Brizī, Brazīliju, vai tur ir progress sasniegts, kā jūs vērtējat rezultātus. Un tad es labprāt uzzinātu, kā jūs saskatāt iespēju vēs sarunas par Čīles nolikuma um, uh, modernizāciju. Nākamā runātāja, paldies, komisārs Gundze, par to, ka esat atnākusi pie mums uz Intas komiteju. Paldies, ka esat gatava runāt ar mums, kā parlamentu. Gribētu runāt par caurskatāmības jautājumu un jaunāko paziņojumu, ko komisija mums ir nosūtījusi. Uzmanīgi lasīju šo dokumentu. Es faktiski gaidīju kaut ko pilnīgi citu. Paziņojums rāda, ka komisija ir savā veidā nobažījusies, ka TTIP varētu notiek tas pats, kas ar akta, jo caurskatāms jautājumu dēļ parlaments šo nolikumu noraidīja. Šis paziņojums ir domāts, lai nodrošinātu lielāku caurskatāmību. Es domāju, ka tas ir tāds uzmanības novēršanas manevrs, lai šeit uh, maldināt sabiedrību. Šādas slēptas lietas nedrīkst publiskot bez ASV piekrīšanas. Tā ir tāda negluži no visas sirds auškadāmība, bet tikai pa pusē. Ģenerāla direkcijas trade darbā, arī lobby apvienības kontekstā. Tā jau nav vienīgā problēma ar TTIP. Turklāt es arī konstatēju, ka mēķis ir sasniegt ASV piekrišanu mērķiem, bet jums kā institūcija taču vajadzētu pārliecināt pilsoņus un informēt viņus un panākt, lai viņi būtu jūsu pusē. Sančes kundze, jā, paldies priekšsēdētāji. Gribētu pieminēt Zemiemirks universitāšu pētījumu. Tas man šķiet ļoti nozīmīgi. Tas balstās uz ANO politiku globālo politiku. Tas droši vien ir visobjektīvākais pētījums, kas līdz šim vispār ir sastādīts. Vai nevajadzētu tomēr pārdomāt noteikts lietas attiecībā par TTIP, pamatoties uz šo pētījumu? Vēl viens jautājums. Gribētu pieminēt nevalstisko organizāciju klātesamību, kas eh, ir strādā pie jautājuma par eh, Eiropas Savienības Āfrikas noliekumu jautājumu. Varbūt viņu pārstāvji varētu palielināt. Vai jūs būtu gatava ieviest jaunus obligātus nosacījumus? Es eh, atvainojos. Eh, eh, es vēlētos atbildēt sākotnēji par uh, Davida Mārtena eh, piedāvājumu mums eh, tik tiešām ir vēlme panākt eh, ilgtspējības aspektu iekļaušanu mūsu nolīgumos, lai būtu šis aspekts skaidri atrunāts, un tas ir ļoti būtisks, un atkarībā no tā, kāda valsts ir tā, ar kur mēs slēdzam šo nolīgumu, ir arī nepieciešams to visu pārskatīt. Arī ASV e gadījumā, protams, tas tā būs, bet vēl ir pārāk teikt, kāds būs konkrētais formulējums. Protams, daudz pasaules valstu, sevišķi tās, kurās nav pilnīgi demokrātija vai pat vēl ļaunāk, ļoti bieži ir iesaistītas dažādi veidi dialogos, ir partnerības nolīgumi, asociācijas nolīgumi. Tātad mēs tiesniecību skatām plašākā kontekstā, un līdz ar to es eh, cieši sadarbojos ar Federiku Mogherīni, lai nodrošinātu to, lai arī tiesniecība būtu nozīmīga šīs eh, politikas daļa. Protams, ka tiesniecības nolīgumi nav vienīgais veids, kā izvērtēt eh, ilgtspējību un cilvēktiesību situāciju konkrētajā valstī, tā tikai maza daļa no kopējās ainas. Mums ir jāskat, kā Um, sadarboties ar dalībvalstu pilsonisko sabiedrību, NVO, ar starptautisko darba organizāciju, lai skaidri saņemtu pārskatu par to, kāda ir situācija konkrētajā valstī, lai tas būtu pietiekami caurskatāmi un lai mēs to izdarītu pirms uh, esam pārtraukuši, piemēram, attiecības ar kādu no šīm partneru valstīm ir skaidrs, ka daudzi cilvēki var uh, smagi ciest no tā, ja mēs pēkšņi pārtraucam šo partnerību, bet uh, tas viss ir rūpīgi un pastāvīgi, regulāri jāpārbauda un pilnīgi noteikti jānodrošina arī ilgtspējība. Lepēnas kundze, atbildēšu jums neiedziļinoties debatēs uh, par um, vēstuli, ko nosūtījāt. Varu teikt, ka jums būs piekļuve dokumentiem internetā par ASV nolīgumu, bet visi dokumenti, kuriem agrāk varēja piekļūt tikai maza Eiropas eh, parlamenta deputātu grupa, um, visiem tā turpmāk būs eh, pieejama. Protams, ka mēs tehniski eh, optimizēsim um, tehniskos rīkus, lai to varētu nodrošināt, bet tādējādi jums un jūsu vēlētājiem un iedzīvotēm, ko pārstāvat, varēsim um, parādīt, kas tad ir šajos dokumentos. Un, protams, būs arī regulāri ziņojumi par to, kā notiek šo sarunu progress, lai nodrošinātu to, ka beig beigās šo nolīgumu gan uh, parlaments, gan dalībvalstis varētu apstiprināt. Mēs neapstiprināsim neko tādu, ko jūsuprāt nav iespējams apstiprināt. Jānodrošina tas, lai runa nebūtu tikai par retoriku, bet arī par komunikāciju un dialogu mūsu starpā, lai būtu regulāra saziņa ar iedzīvotājiem. Arī es nedzīvoju tikai Briseles bābelē, es eh, redzu ļoti bieži daudzu valstu iedzīvotājus un cenšos diskutēt ar šiem iedzīvotājiem, lai eh, disku, diskutējot eh, ar dažādu organizāciju pārstāvjiem, kā arī ar vienkāršiem cilvēkiem, lai nodrošinātu to, ka būtu šī komunikācija ar visiem iedzīvotājiem. Gan par ASV nolīgumu, gan arī par eh, citiem noliekumiem. Tālāk eh, par eh, tisa. Jā, nu, mandāts nav publiskots, ceru, ka tas tāds būs. Es eh, pirms nedēļas runāju ar ministriem pēc caurskatāmības iniciatīvu, viņi bija ļoti atbalstoši un atzina to, ka ne tikai TTIP, bet arī kopumā mums jābūt caurskatāmākiem. Es domāju, ka te mainās tagad redzē, redzējums par šo jautājumu, un es domāju, ka mēs varētu tiešām publiskot um, šo jautājumu. Daudz, kas uh, tīsa ir publisks, bet nu pagaidām nemandāts. Runājot par datu aizsardzību, šo dokumentu izplatīja un daudzās uh, dalībvalstīs uh, ir pilnīgi skaidrs, ka mēs nerunāsim ne par ko tādu, kas varētu apdraudēt datu aizsardzību. Es ceru, ka mēs varēsim panākt arī datu aizsardzības nolīgumu, par kuru esam vienojušies šeit, Eiropas Savienībā, bet mēs neiekļausimies nekur, kas varētu apdraudēt datu aizsardzību. Tas ir jāņem vērā, un es domāju, ka arī kopumā mēs esam vienojušies par šo nostāju. Par Ķīnu. Protams, tā ir ļoti nozīmīga partneri, sarežģīta partneri, bet eh, ļoti svarīga. Protams, mums ir eh, jādomā, kā atbildēt eh, uz izaicinājumu, ko rada šīs jaunās tautsemniecības tālāk par investīcijām. Nu jā, mūsu prioritāte ir atvērt viņu tirgu Eiropas investīcijām un tautsemniecībām, un kad tas tiks izdarīts, tad arī mēs varēsim uh, izvērtēt, eh, kā uzsākt brīvās tirdzniecības nolīgumu ar Ķīnu, bet pirms tam mums ir jāpanāk eh, šis eh, investīcija nolīgums, lai mēs varētu palielināt piekļuvi tirgumu. Taivāna arī ir ļoti svarīga partneri. Mēs esam vienojušies jau ar viņiem un par tīsā un citiem jautājumiem. Šķiet pagājušajā nedēļā vienojāmies par pakalpojumiem. Uh, un mums ir regulāras eh, diskusijas par eh, tehniskai, tehniskajām barjerām un eh, citiem jautājumiem. Mēs pētījam šo jautājumu un domājam, kā turpmāk darboties. Es domāju, ka šī ir tāda pastāvīga partnera, mums ir regulārs dialogs. Par Indiķu un Kembela kungs. Kā jūs zināt, mums jau daudzus gadus ir bijušas diskusijas, bet tās ir pēdējo gadu gaitā nedaudz eh, apstājušās. Eh, un šī iemesla dēļ mēs eh, varbūt neesam pilnībā izveidojuši tādu kā sarunu komandu, jo mēs vienkārši nesam veduši sarunas. Ja viņi vēlas atgriezties un atsākt sarunas, tad, protams, ka mēs skatīsim, kā mēs varētu to risināt, bet uh, šobrīd eh, tas eh, nav bijis nepieciešams. Jebkurā gadījumā būtu ļoti gandrīz par to, ja viņi tiešām vēlētos eh, atgriezties pie sarunām. Tālāk par MVU, TTIP ir atsevišķa sadaļa, kas ir tam tieši veltīta, un mums ir jāskata, kā tad tiz, tizniecība var veicināt MVU darbību Un es domāju, ka te ir daudz eh, apstākļu, kas varētu veicināt MVU, un kā tad mēs varētu palīdzēt MVU izmantot visas tās iespējas, ko jaunie nolīgumi, piemēram, ar Koreju, varētu mums sniegt. Eh, par Ķīnu, par tirgus eh, ekonomikas statusu, nu te nekas nav automātiski panākams. Mēs janvārī um, šo jautājumu, kas ir prioritārs, uh, pārunāsim. Tur ir daudz formālu tehnisku kritēriju, kas pagaidām um, acīm redzami nav izpildīti, un mēs, protams, vēl atgriezīsimies pie šī jautājuma vēlāk. Tālāk par uh, tirzniecības um, instrumentiem Pagājušo nedēļu tas bija 50-50 eh, bloķēts eh, padomē. Itālijas prezidentūra gan mēģināja atrast eh, kompromisus, bet nu, tas tika bloķēts. Un es, cik sapratu, varēju konst konstatēt, ka apvienotās karalistes parlaments varētu to mm, virzīt. Latvijas prezidentūra varbūt varētu arī uh, um, nedaudz virzīt šo procesu uz priekšu, taču ir skaidrs, ka tā ļoti sarežģīta un jebkāds ja uh, mēģinājums to virzīt uz priekšu būs apsveicams. Par uh, Singapūru es uh, dzirdēju jūs sacīto un piefiksēju to. Mēs esam veduši sarunas uh, par to kā par vienu kopīgu nolīgumu un mēs. Uh, esam um, sarunas veduši tādā veidā, ka mēs vēlamies tādu vispārīgu kopīgo darba uh, plānu, un mēs vēlamies uh, neapšaubām ņemt vērā arī tās diskusijas, kas ir parlamentā par šo jautājumu. Tālāk pēc izniecību no Lisabonas līdz Vladivostokai, jā, arī es uh, esmu uh, iepazinusies ar šo vīziju, kas ir ļoti skaista. Tā tiešām ir, bet, nu, nedomāju, ka šī vīzija īstermiņā varētu īstenoties. Pirmkārt, jau mums ir um, diskusijas uh, ar Krieviju. Neiedziļinoties detaļās, uh, mēs varam teikt, ka Krievija ir okupējusi neatkarīgu valsti. Situācija uh, tikai eh, sāsinās, un eh, tagad eh, noslēgt tiesniecības nolīgumus ar šo pusi būtu diezgan neatbilstoši, un tīri no praktiskā viedokļa Moitas Savienība un Pasaules tirniecības organizācija arī nav gatavas to darīt, un es domāju, ka mums vajadzētu uh, pirms tam vienoties ar PTO, un tad ir jāsaprot, ka tā nav vienkārša partnere, bet nu nav izslēgts, ka nākotnē tas būtu arī iespējams, lai nu kā šobrīd politiskā situācija tam nav piemērota. Tālāk runājot par Eiropas Savienības tiesas kritiku, es eh, saprotu, Revīzijas palātas eh, kritiku es saprotu, jā, mēs eh, jau esam mainījuši metodiku, un šis eh, pētījums varbūt ir nedaudz novecojis. Mēs mēģinām panākt to, lai šie mērķi tiktu sasniegt, un mēs jau par to diskutējam. Jautājums eh, par, eh, par Eiropas Savienības un Āzijas eh, partnerattiecībām. Nu, es domāju, ka jau Kanādas nolīgumā mēs varam redzēt to, to, kā ir atrunāts ISDS, un es domāju, ka tas jau daudz labāk atspoguļo pašreizēju situāciju un ir daudz uzlabojumi panākti. Un kas tad notiek TTIP gadījumā? Nu, kā jau teicu, sākumā mēs konsultējamies šajā jautājumā un pēc pāris dienām arī pirms Ziemassvētkiem iepazīstināsim jūs ar šo pār, šīs pārspriedes, šo, šo sarunu rezultātiem un tad arī mums būs skaidrāks redzējums par to, kā virzīties uz priekšu šajā jautājumā, ir skaidrs, ka visas puses vēlētos uh, skaidrību šajā nolīgumā attiecībā uz ISDS. E Un uh, nav iespējams paturēt uh, tādu pašu situāciju, kāda bija pirms daudziem gadiem. Tas ir ļoti, tas, protams, ir skaidrs. Un es domāju, ka jāsaprot, ka ne visas dalība valstis vienbalsīgi atbalstot eh, ar parlamentu atbalstu. Tad, tātad kādēļ gan mēs pavadītu stundām ilgi laiku vedot sarunas par šo jautājumu, ja mēs nebūtu droši, ka tas eh, sniegs kādu labumu? Tas var veicināt nodarbinātību, tas var veicināt standartu nostiprināšanos abās pusēs, tas var samazināt birokrātiju, likvidēt eh, dažādus sarežģījumus, kas ir mūsu eh, ceļā. Es domāju, ka vairums pētījumu, vairums pētījumu liecina par to, ka tas ir pozitīvi vērtējumi, ka tas sniegs labumu Eiropai. Uh, Es eh, esmu pārliecināta par to, ka mēs varam skaidri nosprāst eh, robežas eh, starp to, par ko mēs runājam, par ko mēs nerunājam un kā tas sniegs labumu sabiedrībai kopumā. Es domāju, ka mēs šonadēļ ar nākamo sarunu kārtu un ar nākamo sarunu kārtu varēsim tiešām noskaidrot šo situāciju. Un visbeidzot par uh, Čīli un Meksiku. Paldies, ka atgādinājāt man, ka jārunā arī par šo jautājumu. Un jā, bija jautājums eh, par Merkosuru. Merkosuru ministri vienojās par to, ka iesniegs eh, jaunu vienoto piedāvājumu, lai uh, atdzīvinātu diskusijas un sarunas, un mēs esam par to ļoti gandarīti. Mēs esam vienojušies par to, ka mūsu sarunu vedēji tiksies, lai saprastu, kāds tad ir pašreizējais stāvoklis. Ceram, ka arī no Brazīlijas nāks pozitīvi signāli, un tas būs ļoti apsveicami, ja tā būs. Ar Čīli ir līdzīga situācija kā ar Meksiku, bet varbūt ne tik attīstītā stadijā. Tātad Mēs eh, apmaināmies ar informāciju, ar vēstulēm par to, cik tālu vēlamies iet, cik tālu viņi vēlas iet, lai modernizētu visu tādā ļoti augstā līmenī. Ja mēs konstatējam, ka mūsu mērķi un ambīcijas sakrīt, tad mēs, protams, varēsim uzņemties saistības arī ar šo valsti, bet pirms tam jāpaliecinās par to, ka mēs tiešām esam vienādā līmenī. Jā, un Atbildot uz jautājumu um, par Japānu, tur ir vairākas problēmas. Publiskais iepirkums, eh, beztarifu pasākumi, geogrāfiskās problēmas, eh, kā arī preču tisniecība. Vēl ir daudz neatbildēt jautājumu, taču kopumā atmosfēra ļoti pozitīva un konstruktīva, un es eh, ceru, ka pēc šīs nedēļas nogalas vēlēšanām uh, mēs eh, varēsim jau redzēt skaidrāku ainu. Protams, mums jā, jāsagaida, kādi būs mūsu jaunie sarunu partneri, taču, ja būs eh, puslīdz tie paši sarunu partneri, tad mēs nākamā gada sākumā vēlētos eh, panākt jau rezultātus. Saturs, protams, ir svarīgāks par laika grafiku, taču līdz nākamā gada beigām vai aiznākamā gada sākumam varētu būt diezgan uh, reāls izredzes kaut ko panākt. Uh, un informēšu arī, protams, jūs par šiem rezultātiem. Es domāju, ka es uh, esmu atbildējis uz visiem jautājumiem. Teicu jau, ka automātiski šī procedūra nebūs, ir kriteriji, kas ir jāizpilda, un um, nākamā gada sākumā mēs jau sāksim vest šīs sarunas, bet pieņemsim arī neatkarīgu lēmumu šajā sakarā. Paldies! Okay, thanks a lot, Cecilia, and indeed. Paldies, Cecilija. Jā, un patiešām tas ir uh, brīnišķīgas, draudzīgas uh, sākums un brīnišķīgas sadarbības sākums, un es uh, ceru, ka jūs atnāksiet uz mūsu komiteju vairākas reizes. Paldies, un drīz atkal tiksimies! quiet, please. We are... Lūdzu, uzvedieties klusi, mēs uh, turpināsim darbu. Mr. Leichtfried, point of... Leichtfried, kungs, vai par reglamentu? Mr. President, thank you. Priekšsēdētē, paldies. Man tāda sajūta, ka komisāre, jā, nav atbūtība situācija šeit tāpā, tas ir pareizi. Es gribētu pacelt vēlreiz jautājumu, kad būs iespējams saņemt šo tāpu. Man, piemēram, es gribētu piesaist uzmanību, gribētu teikt, ka rīt desmitos no rīta vajadzētu būt šeit un paraudzīties, kas notiek. So, jā, liebe kolēģi. Jā, cienījamās kolēģis un kolēģi, tas, protams, ir nopietns jautājums. Un šodien es koordinatoriem stāstīju par sarunām par caurskatāmību. Uh, gribētu vēlreiz to visu atkārtot. Pirmkārt, šeit ir runa par to, ka Eiropas Savienības puses dokumenti sarunās pēc tam, kad tie ir tikuši iesniegti ASV, jā, vai par piekļuvi, un uh, tur ir runa par tehniskām īstenošanu, bet vēlākais 1. janvārī visi dokumenti, kas tiks iesniegti ASV, sarunās, jūs varēsiet to visu atrast internetā. Otrakārt, mēs vēlamies nodrošināt, un tā vienmēr bija parlamenta prasība, ka visiem deputātiem ir jābūt piekļuvē dokumentam. Līdz šim vecā komisija atteicās pilnīgi stingri no tā un uh, nošķīra starp dažiem deputātiem, kuriem piekļuvē visiem dokumentiem. Tie ir 13 deputāti, un vēl pāris citu deputātu, kas eh, no gadījuma uz gadījumu pamata arī saņem piekļuvu dokumentiem. Tad kopā tie bija 28 deputāti. Un tagad ir jāorganizē pārēģa. Manuprāt, kas nav iespējams, ir, ka mūsu sekretariāts, kā līdz šim, šīs eh, hardcopies to organizētu visiem 28 valsts deputēm, tas nav iespējams. Tādēļ mums vajadzētu pēc iespējas ātrāk organizēt nākamo soļu un izveidot uh, informācijas tehnoloģijas sistēmu, kur katrs deputāts varētu ieskatīties. Tādēļ mūsu pirmā prasība ir prasīt, ka ne tikai 28 ir ierobežota piekļuve, bet visiem INTA deputātiem būtu piekļuve visiem Eiropas Savienības dokumentiem un eh, līdzkonsultējošās komitejas saņem piekļuvi visiem dokumentiem un nav jāvienās vispirms par komisijas lēmumu. Es domāju, ka to varētu tagad ātri īstenot. Un tādā veidā tiktu atrisināta arī lasāmās telpas problēma Jorgam Raistfrīdam. Mēs esam tehniskajās sarunās. Šajā procesā ir jānodrošina, ka ir tehniskie priešnosacījumi, ka, lai ir personāls Bet domāju, ka to mums ātri izdosies norganizēt, ka mēs varēsim pateikt, ka vēlākais no 1. janvāra šī pirmā pakāpe būs sasniegta tā, ka katrs no jums Inta komitejā saņems piekļuvi visiem dokumentiem. Labi, tagad ejam uz 11. punktu. Tirniecības ministrs no Ekvadoras visu laiku jau gaida, kad sāksies šis punkts. Tur runa ir par jautājumu par eh, stabilizāciju ar tarifa nosacījumiem Ekvadorā, jo Ekvadora zaudēt statusu. Bet no otras puses Kolumbija un Peru iestāsies nolikumā, bet eh, pa šo laiku turpinās dialogi, kā tarifi tiktu paaugstināti, un tas izraisītu biogra, eh, administratīvo slogu. Tādēļ ir izvirsties priekšlikums panākt risinājumu, bet tomēr ir maz problēma. Vairāk juridiskas dabas, cik lielā mērā komisija ir īstenošanas aktus vai deleģēšanas aktus eh, drīkst izmantot. Un mūsu juridiskās dienas, kuram mēs devām uzdevumu izstrādāt atzinumu, viennozīmīgi atbalsta parlamenta viedokli, proti, ka mēs šajā gadījumā deleģētos tiesību aktus varam izmantot, ir jāizmanto, un tagad došu vārdu referenta kungam. Eh, Cienījamies kolēģis un kolēģi. Paldies, ka atbalstījāt mani un par komentāriem un grozījumiem, par uh, ziņojumu projektu, par ko diskutējam jau iepriekšējās konsultācijas. Tādēļ tagad neatkārtošu visu, kas tika teikts par vispārīgo izaicinājumu. kas ir šajā regulējumā par Ekvadoru, par muitas atvieglojumiem, precēm no Ekvadoras, kas ienāk Eiropas Savienības iekšējā tirgū. Mēs jau esam runājuši par to, ka trūks laiks. Gribētu teikt īpaši paldies, ka ministrs un uh, ministrijas delegācija no Ekvadoras, kurā ir uh, vairāki uzņēmēji darbības pārstāvi, gan no Ekvadoras, gan arī no importētājiem un tirdzniecības partneriem Eiropas Savienības iekšienē kas strādā ar Ekvadoru, arī šodien ir atnākuši mūsu sanāksme. Mēs par šo laiku esam jau runājuši, ko nozīmē šis laika grafiks, kas ir plānots, ko tas nozīmē konkrēti cilvēkiem Ekvadorā, iesaistītiem pusēm, ko tas nozīmē, bet arī pilsoņiem Eiropas Savienībā. den, oder wir haben uns darauf verständigt, dass wir. Jā, mēs esam vienojušies arī par to, ka šajā sanāksmē šodien un par grozījumiem un par priekšlikumiem, kas eh, ir ienākuši no kolēģiem, ka mēs šodien par to konsultēsimies, lai rīt varētu balsot par šo jautājumu. Un es komitejai ieteiktu, ka ar šo balsojumu vienalga kāds tas būs rezultāts, mēs vai es kā referents gribētu lūgt tūlīt uzsākt konstitutīvo procesu oficiālo ar padomi, lai šis laika plāns, kas Ekvadorai definitīvi no 1. janvāra 2015. gada, lai äh, eine bestimmte ökonomische Hürde darstellt, um, lai pašiem varētu uzsākt tiešām veiksmīgu šo procesu par mūtas atvieglojumiem. Es ar Eiropas Savienības padomu, ar Itālijas padomas prezidentūru runāju. Viņi arī ir gatavi, ka viņi arī pirmajā lasījumā mēģinās uh, panākt vienošanos, lai mēs pēc iespējas varētu sagatavot uh, noslēgumu tekstu pēc balsojuma janvāra, janvāra sanāksmē, un eh, februārī būs plenārsēde par to balsojums, lai tādā veidā ietēties regulējums varētu stāt izspēkā. Kādēļ to visu de detalizēti šeit atainoju? Mēs eh, šodien uzklausīšanā ar Malstrēmas kundzi runājam par situāciju austrumos. tā kā krītas naftas cena. Un situācija tāda, ka ekonomika Ekvadorā no tā ļoti atkarīga, eksports ļoti sadārdzinās. Ekvadora tādēļ ļoti svarīgi saņemt muitas atvieglojumus. 1. janvāra 2015. gadā, un to izmanto tik ilgi, kamēr būs panākts, eh, kamēr vēl nav panākt eh, vienošanās ar eh, brīvdienas nolīkumu ar Kolumbiju, Peru, Ekvadoru. Tātad vēlākais sešas mēnešus pēc stāšanās spēkā brīvām tirdzniecības nolīkumam Ekvadorai. Tas tiks nodrošināts maksimāli līdz 31. decembrim 2016. gadam. Neviens no mums nezin, vai šis laika grafiks tiks ievērots un kas notiks 1. janvārī 2017. gadā. Ja mums tas neizdosies, gribētu vienkārši pievērst jūs uzmanību, ka šeit mums tāda nedroša situācija. Arī ņemot vērā to, ka, protams, šādas brīvās tirniecības eh, nolikuma ieviešana atkal izraisīs diskusijas un uzdos jautājumus ne tikai šeit, bet arī Ekvadorā. Mums tas ir jāņem vērā, un es domāju, ka mūsu tirdzniecības komitejas nostāja vienmēr bijuši tāda, ka arī paredzamību vajadzētu nodrošināt eh, iesaistītēm pusēm. Mums ir vajadzīga drošība plānošanā, mums ir vajadzīga šī drošība, lai kāpot vispušu interesēm un vienlaikus jābūt drošībai un pozitīvai ietekmē gan Ekvadorā, gan arī visās 28 dalībvalstīs iedzīvotājiem. Tādēļ es arī aicināju ar komentāriem sakotnējiem pro, ziņojumu projektam, ka mums vajadzētu delegētos tiesību aktus izvirzīt priekšlānā, lai mēs noteiktās situācijās būtu spējīgi atkal runāt par pārtraukšanas vai citu jautājumu aspektus par likumdošanas kompetenci. Tomēr, ka lielākā daļa no mūsu komitejas mēs esam arī ļoti intensīvi veidojuši dialogu ar ēnu referentiem iepriekšējās nedēļās, un es ceru, ka mēs varam palikt pie šīs pozīcijas, un Indras klausīšos ēnu referentu viedokli, un ceru, ka arī būs labs balsojuma rezultāts. Paldies! Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, eh, Helmut. Lielas paldies priekšsēdētā, paldies Helmut, mūsu politiskā grupa ir uh, apskatījis visas uh, intereses, kas ar to saistīts, ekonomiskās, politiskās un institucionālās, un mēs nolēmām balsot pār komisijas priekšlikumu. Tāpēc mēs uh, noraidīsim visus iesniegtos grozījumus, Un ja mēs rīkojamies šā, tad tas ir tāpēc, ka mēs vēlamies, lai dokuments tiktu pieņemts pēc iespējas ātrāk un samazinātu uh, šos, šīs te uh, sekas, kādas uh, varētu būt, un arī atvieglot dzīvi juridiskiem dienestam. Protams, ka ir iespējams izmantot deleģētos aktus, ja tiek atceltas šīs vienpusējās koncesijas. Katrā ziņā e, parlamenta juridiskais dienests ir um, izdarījis citus secinājumus, un līdz ar to ir jautājums par to, kāds instruments būtu jāizmanto. Runa ir par pagaidu regulējumu, lai tiktu galā ar ārkārtas apstākļiem, kādos nonāk uz kādu valsts, kurai ir nepieciešama preferenču sistēma. Un ja mēs ņemam vērā šos aspektus, un ja mēs varam rīkoties eh, konsekventi un saskaņā ar tām regulām, kas ir tikušas pieņemtas pēdējā laikā par Pakistānu un Moldovu, Moldovu tad es domāju, ka citos apstākļos man politiskā grupa būtu bijusi spiest pieņemt eh, referentu grozījumus. Uzsacīt, es vēlētos apsveikt referentu darbu pie šī jautājuma bet domāju, ka šajā gadījumā ir jāņem vērā arī politiski un komerciāli apsvērumi, dažu parlamentu grozījumu pieņemšana novedīs pie regulas uh, īstenošanas atlikšanas uz vismaz diviem, varbūt pat trim, četriem mēnešiem, būs, jo būs jāgaida iznākums un rezultāti trialogā. Uh, Protams, ka ir paredzēts eh, arī, ir paredzēta iespēja kompensēt importētājiem, bet joprojām būs neskaidrība par šiem muitas tarifiem, un līdz ar to šī importētāja varētu saskarties ar milzīgām grūtībām, viņiem būs jārot eh, finanšu līdzekļu, un tas viss var radīt negatīvu eh, vispārējo gaisotni, kas atstāja arī negatīvu ietekmi uz Ekvadoras ekonomiku. Dažiem būs jāmaksā par 22% vairāk importējot, un līdz ar to viņi varbūt uh, vērsīsies uh, pie citiem tirgiem un vairs neizmantos ekvators produkciju. Mēs piekrītam komisijas nostāja, ka ir nepieciešams panākt šīs preferences un grozījumi būtībā mm, ievērojami neizmaina uh, šo dokumentu. Un mēs domājam, ka labākā palīdzība, ko mēs varam sniegt ekvatorai, uh, ir pēc iespējas ātrāk pieņemt šo uh, noregulējumu. Tāpēc norādām visus grozījumus. Paldies! Runāšu tagad kā ēnu referents sociāldemokrātu vārdā. Mēs arī saskatām nepieciešamību rīkoties ātri. Tas nav nekāds jautājums. Mēs nevēlamies, lai rastos vakums vai pārāvums, bet no otras puses arī ir skaidrs, ka mēs patiešām nevēlamies radīt precedentu, kas attiecas uz eh, attiekšanos no parlamentu tiesībām. Un eh, tieši tāpat kā citos likumdošanas procesos, arī šeit ir jānodrošina vienmēr, kad tiek eh, veidos li likums, ka mēs prasām deleģēto tiesību aktu. Un tikko kā trialogā par ārējo statistiku apkopošanu, kas ir likumdošanas uh, satura nozīmē tāda ļoti jūtīga lieta, kā arī tur ir runa par principu, ka ja tiek veidoti likumi, tad parlaments ar deleģētu tiesību aktu palīdzību piedalās. Tādēļ mēs eh, piekritīsim šim grozījumam pieteikumam, bet tā ļoti skaidri norāda, es eh, jau teicu šodien Ekvadoras ministram, ka ja šis grozījums saņems vairākumu, tad mēs tūlīt pat pēc balsojuma uzsāksim sarunas ar padomi, lai nodrošinātu, ka nebūs nekāda aizkavēšanās laika ziņā. Tagad jums vārds. Uh, thank you, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāji. Uh, kopumā ECR grupa atbalsta komisijas priekšlikumu. Mēs uzskatām, ka nepieciešams aizpildīt eh, šo trūkumu, um, sākot ar 2015. gada 1. janvāri, un līdz brīdim, kad šis jaunais paplašinātais brīvās tirsniecības nolīgums būs spēkā, tātad te nekāda problēma nav. Mēs kopumā atbalstam brīvu eh, tirsniecību, kur vien tas ir iespējams. Mums ir divas nelielas problēmas, kas saistīts ar rītdienas balsošanu. Kompromisa grozījumi viens un divi. Mēs nedomājam, ka mums vajadzētu ieviest dokumentā ko tādu, kas varētu pavērt iespēju vēlāk iekļaut noregulējumā protekcionistiskus pasākums un kas varētu samazināt tirzniecības iespējas Eiropas Savienības uzņēmumiem. Mēs nedomājam, ka kaut kas tāds būtu jāiekļauj formulējumā un šajos grozījumos ir runāts, ka Ekvadorā ir jāturās no jauna muitas tarifu un barjeru ieviešanas un tā tālāk un tā joprojām. E, cik man zināms, tad referents ir gatavs svītrot vārdus mežars pasākumi. Mēs domājam, ka tas e, zināmos apstākļos varētu novest pie tā, ka tiek ieviest pasākumi, kurus mēs negribētu. Otra problēma ir saistīta ar deleģētiem aktiem. Arī jūs uz to atsaucāties. Eiropas parlamenta juridiska analīze, kas pilnībā pamato deleģēto aktu izmantošanu un Eiropas parlamenta lomu, bet padomas un komisijas juridiskais dienests ir secinājis gluži pretējo, cik man zināms. Un es nedomāju, ka būtu pienācis laiks, īst, šobrīd būtu uh, īstais brīdis institucionālām uh, cīņām, tāpēc mēs vēlētos šoreiz atbalstīt komisijas viedokli šajā konkrētajā jautājumā. Tas šķiet arī būs viss no mūsu puses, mēs kopumā atbalstam un priecājamies par to, ka Ekvatora ir vēl viena valsts, kura uh, varēs piekļūt brīvās tirsniecības nolīgumam, kas, tiek, kas ir noslēgts starp Eiropas Savienību un Kolumbiju un Peru. Lielas paldies priekšādātāji. Trimauzes kungs. Paldies priekšādātāji. Lūdzu atvainojiet šāds kungs. Bet liberāļi uzskata, ka mēs domājam, mans kolēģis jau kaut ko par to teica, un uh, es, uh, es nezinu, labāk runāšu savā valodā, jo tas tomēr būs veiksmīgāk. Mēs domājam, ka brīvā tirzniecība ir vienīgais potenciāls Eiropas Savienībā, lai panāktu ekonomikas izaugsmi. Mums uh, valsts sektorā vairs nav nekādu iespēju kaut ko panākt, tādēļ mums ir starptautiskajā tirniecībā panākt kaut ko. Mēs balsosim rīt pret šo punktu, jo mēs domājam, ka tur ir augs risks. Jo mēs domājam, ka. Jā, bet tomēr saku paldies eh, par šo darbu. Un tā kā Dēna referēt no zaļajiem, FDD nav klāt un nav prasījuši vārdu. Došu vārdu arī komisijai. Jurgesen kungs, lūdzu. Thank you, Chairman. Um... Paldies, priekšsēdētāji, pavisam īsi. Es teiktu, mēs pilnībā saprotam Eiropas parlamenta vēlmi, un tas mums nebūtu nebārsteidz. Šīs regulas ieviešanai. Un var teikt, ka Pat ja parlaments uh, nepiekrīt komisijas priekšlikumam, mēs jebkurā gadījumā esam gatavi uh, būt pēc iespējas caurs, uh, atklātāk un sniegt jums visu informāciju, lai es varētu pieņemt informētu lēmumu. Paldies! Jā, tikpat atklāt kā vienmēr. Ļoti labi. Un tagad man ir tas gods dot vārdu izņēmumu kārtā Ekvadors ministram uz divām minūtēm, ja jūs vēlaties teikt dažus vārdus. Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, runāšu savā dzimtajā valodā. Tātad pavisam īsi. Vēlos teikt, ka tas ir gods un prieks būt šeit, Eiropas integrācijas centrā. Mums, kam ir bijusi iespēja iepazīties ar Eiropas vēsturi un studēt Eiropas tiesības, ir ļoti interesanti pavērot, kā šī te sistēma darbojas ikdienā. Es vēlos arī atgādināt, ka līdzīga sistēma šobrīd tiek nostiprināta uh, Dienvidamerikā. Uh, šobrīd tiek strādāts pie Dienvidamerikas integrācijas un uh, centrs tiek veidots Kito. Kito būs šis centrs, un es ceru, ka mums izdosies nodrošināt saikni ar Eiropas Savienību. Tie, kas izteicās līdz uh, šim, šķiet pateica jau visu, kas bija jāsaka. Mums ir ārkārtīgi svarīgi izmantot šādu mehānismu, un tas ir nepieciešams nekavējoties jau minēto iemeslu dēļ. Uh, Eiropas Savienība ir galvenais uh, tirgus, noiet tirgus lielākajai daļai preču, kas tiek eksportētas no mūsu valsts, izņemot, protams, naftu. Mēs esam atkarīgi, atkarīgi no Eiropas. Mēs nevaram aizstāt šo importu ar importu citām valstīm, vismaz ne īstermiņā. Un šobrīd Uh, uz daudzām precēm attiec VPS plus, un tas ir nepieciešams, un es domāju, ka ja uh, šis um, noregulējums nestāsies spēkā pēc iespējas ātrāk, tad zaudētāji būs mazie un vidēji uzņēmumi ekvatorā. Lauksaimniecības kooperatīvi, kas eksportē galvenokārt uz Eiropas Savienību, Uh, izmanto godīgas tirniecības sistēmu, un es vēlētos atgādināt, cienījamie deputāti, ka tā ir ķēde, ķēde, kas uh, nenoslēdzas uh, klusā okeāna piekrastē, bet gan Atlantijas okeāna piekrastē ir ļoti daudz Eiropas Savienības uzņēmumu, kas iegādāja savu produkciju ekvatorā, jo ekvatorā tiek saražotas kvalitatīvas preces ar milzīgu sociālo uh, pievienoto vērtību. Tā ir produkcija, kuru, eh, pēc kuras ir liels pieprasījums no jūsu patērētāju puses. Mēs neesam valsts, kas ražo eh, lētas preces, mēs eh, ražojam kvalitatīvas preces. Un, ja nebūs šī noregulējuma, tad daudz uzņēmumu nonāks strupceļā. Lielas paldies Šaltkungam par lieliski paveikto darbu. Bet mēs vēlamies arī uh, izpratni no jūsu puses vēl bez šī lēmuma, kur jūs pieņemsiet, noteikti ir nepieciešams arī panākt līdzsvaru un ievērot Eiropas parlamenta tiesības šajās debatēs ar komisiju un padomi. Bet lūdzu, paturiet prātā Ekvators un tās uzņēmumu un tās strādājušo vajadzības. Lies paldies! Sirsnieks, paldies, ministra kungs! domāju, ka steidzamība ir lieta, ko mēs šeit visi apzināmies. Protams, ka no daudzām problēmām varēja izvairīties. Ja mēs to reiz kopā ar Kolumbiju un Peru noliekumu īstenotu uzreiz, bet es varu ministram apliecināt, ka mēs eh, strādāsim tā, lai šeit nerastos nekāds pārtraukums. Helmut, arī tagad tev vārds, bet lūdzu pavisam īsi. Paldies, Bernd. Ar pēdējo komentāru es gribētu arī uzsākt. Es domāju, ka mēs visi apzināmies, kādēļ Ekvadora nesakoja Peru un Kolumbijai. Tagad ir arī tas jautājums, kā, protams, arī Ekvadora par to domā gan. Uh, par noliekumu, gan par regulējumu, par ko tagad runājam. Jautājums ir, par ko mēs pagājušajā diskutējām, arī šodien to es gribu pieminēt. Protams, mums arī vispār ir ko diskusiju par abām jomām. Ir jāņem vērā. Gan Ekvadorā, kur ir liels diskusijas par uh, brīvās tirdzniecības noliekumu ar Eiropas Savienību par to, cik tas ir pamatoti un kādu ietekmi tas atstās uz uh, valsts iedzīvotājiem šeit. Tad es domāju, ka priekšlikums par deleģētiem tiesību aktiem ir demokrātisks instruments, kas visām iestādēm pusēm, lai nodrošinātu atbildīgu preču apmaiņu, dod iespēju šeit parādo sabiedrībai, jo tieši TTIP piemērs arī to parāda. Protams, ka tam visam ir savs attaisnojums, un tas ir ņemts vērā arī juridiskā dienesta atzinumā. Uh, kur tiek teikts, ka juridiskais pamats Ekvadorā ir cits konkrētajā gadījumā nekā Ukrainas vai Moldovas gadījumā vai Pakistānā. Tur jau nevar visu darīt vienādi, vispārīgi, un vien kļūdu nevajadzētu atkārtot atkal un atkal. Citos gadījumos Ekvadora nav kļuvusi par baudisko interešu spēles bumbu, bet tam tā nevajadzētu būt, bet vajadzētu pilsoņu intereses gan Ekvadorā, gan arī šeit pie mums ņemt vērā rīkoties atbildīgi. Rīt desmitos būs balsojums. Cietnieks, paldies. Tā mēs varam pāriet pie 12. punkta. Tur runa ir uh, par uh, tirdzniecības preferencēm Moldāvijai. Tur ir desmit grozījumi. Došu vārdu referentam Sarīna. Čēman. Paldies, priekšsēdētāji. Mēģināšu runāt īsi Tikai tādi atgādinājumi visiem. Tātad par eh, tisniecības preferencēm Moldovas republikai. Un tātad trīs eh, papildu lietas eh, āboliem 40 tūkstošu tonu āboli, 10 tūkstošu tonu plūmju un uh, Eh, arī dzene vīnogu, galda vīnogu lietā ir neliela grozījuma. Mums ir desmit grozījumi no Lepēnas kundzes. Struktūrēšu šos eh, grozījumus eh, četrās kategorijās un vēlētos tos skatīt tā ļoti precīzi. Katru kategoriju atsevišķi. Pirmā kategorija ir viens grozījums, kas piedāvā to, ka ja mēs eh, atbalstītu šos, eh, šīs izmaiņas, eh, tad mēs zināmā mērā veicinātu Moldovas virzību uz Eiropas Savienības kandidātu valsts statusu. Nu, te runēja par āboliem un nevis par politiskām perspektīvām un pilnīgi noteikti ne par Moldovas pievienošanos Eiropas Savienībai. Politiskās asociācijas, kādas te rodas um, um, šai valstī un citām valstīm, nu te pat nav vispār uh, runa par kādu sākotnēju sarunu vešanu par pievienošanos. Tātad te runa ir e, šie mērķi tuvoties Eiropas Savienībai un varbūt kādreiz uh, Eh, kļūt par dalību valsti. Tas, protams, ir realistisks un saprotams mēģis, taču jebkurā gadījumā būs iespēja uzlikt veto 28 eh, dalību valstīm un atvērt un slēgt sarunu sadaļas un tad ratificēt līgumus. Un šobrīd Moldova, eh, diemžēl vai par laimi, man nāk gadījumā, diemžēl, <clears throat> Moldova nav ne tuvu pievienošanās stadijai, tā kā uh, Šajā regulējumā nav pilnīgi nekā tāda, kas saistītu Moldovas nākotni ar pievienošanos uh, Eiropas Savienībai. Te runa ir par āboliem, plūmēm, bumbieriem un dažiem nabaga lauksaimniekiem, kas varbūt varētu <clears throat> gūt kādu labumu no šiem um, uzlabojumiem, uh, ņemot vērā Krievijas embargo. Tālāk 5., 6. un 8 grozījums noraida koncesijas vairākos veidos. Tur ir teikts, ka nē, nav, nepiekrietiem komisijas priekšlikumam, tātad nevēlamies piešķirt šīs izniecības preferences. Tālāk 2, 3, 9 un 10 grozījumi aicina veikt komisijai izmeklēšanu par to, vai Moldova ievēro noteikumus pieejai Eiropas Savienības tirgumu, tātad te, um, jau a priori Moldova tiek pasludināta par tādu kā vainīgu, par to, ka ir kādas problēmas uh, šajā pusē, <clears throat> bet, nu, es vēlētos uh, visus iedrošināt, ka viss uh, šeit jau ir atrunāts, ka šīs preferences tiks atceltas, ja Moldova nerespektēs uh, izcelsmes noteikumus. Tātad tiesiskuma sabiedrībā mēs tā vienkārši nevaram rīkoties uz savu galvu, ir jāiesniedz pierādījumi par to, ka kaut kas tiek pārkāpts. Un tātad garantijas mehānismi par uh, aizsardzības mehānismi par importu no šīm valstīm un ka tas varētu apdraudēt Eiropas Savienības tirgu. Nu, <clears throat> Tātad eh, te runa ir par eh, ma maziem soļiem, eh, ko spēram, lai veicinātu šo tirgus sadarbību, bet lai nomirinātu kolēģis un apēnas kundzi, mums ir arī pasākumi, kas būtu veicami gadījumos, ja kaut kas tiktu pārkāpts. Un tālāk septītais grozījums par muitas savienību par to, ka e, šie noteikumi ir tehniski ir pareizi, kā to e, saka Lepens kundze, bet tie ir, e, tie dublējas jau ar citiem noteikumiem, tātad tie ir lieki faktiski. Jebkurā gadījumā, ja mēs vēlamies pieņemt kādu no grozījumiem, tostarp arī korektos grozījumus, tad es domāju, ka mums vajadzētu ievērot procedūru un jautājums ir par to, ka ja mēs vēlamies pieņemt visu šos eh, grozījumus, tad ja, ja mēs atsakāmies no koncesijām un sākam rūpīgu izmeklēšanas procedūru pret Navagu Moldovu, nu tas būtu tāds diezgan eh, seriāls eh, scenārijs. Jebkurā gadījumā es vēlētos aicināt kolēģi saprast, ka būtu saprātīgi noraidīt šos grozījumus. Un varbūt būtu saprātīgi atgādināt to, ka padomē pagājušo nedēļu, eh, pagājušo piekdienu arī teksts bija atbalstīts bez grozījumiem. Un agri komitejā, kas vienmēr bijusi skeptiska par liberalizāciju, ir atbalstījuši šo regulu bez grozījumiem. Mēs varētu iegūt 35 balsis par 5, eh, mēs guvām 35 balsis par 5 pret, eh, tā kā es domāju, ka visi apstākļi ir par to, ka mēs varētu apstiprināt eh, komisijas priekšlikumu bez grozījumiem. Paldies, liels paldies! Tagad došu vārdu ēnu referentam Vinklerkungam. Paldies, priekšsēdētāji! Godātie kolēģi, sākotnējās pārdomas un tad eh, konkrētāk par grozījumiem. Protams, eh, šis. Eh, tātad, protams, paldies referentam par darbu un par paskaidrojumiem par šiem grozījumiem. Vispirms jau vēlos atgādināt, ka šī komiteja jau agrāk ir lēmusi par labu pasākumiem, kas palīdzējuši Moldovas republikai tiesniecībā starp ES un Moldovas republiku uh, Kolēģi ir uzdevuši jautājumus un arī Helmuts Šolts par to, ka pirms šie pasākumi sāka savu darbību, ka, kas tad notiek. Un tad vakar tikos ar kolēģiem šajā jautājumā, kas man teica, ka pagājušā gada process, kas notiek vīna industrijā, jo, ja jūs atceraties, tad mums bija arī preferences, kuras piešķirām Moldovai eh, par vīnu importu Eiropas Savienībā. Un eh, jāsaprot, ka vīna industrija meklē jaunas tehnoloģijas un jaunas veidus, kā pielāgoties eh, Eiropas Savienības tirgumu. Tātad ir šie centieni šajā valstī. Un Tagad uh, runājot par grozījumiem, es domāju, ka referents jau mums uh, sniedz pietiekamus paskaidrojumus, un mēs no mūsu puses būs uh, negatīva attieksme pret visiem šiem grozījumiem. Paldies, atmaisinātājs. Īsi priekšsādātāja kungs, mēs saprotam, ka šis ir tāds īpašs pasākums, kas tiek īstenots, un mēs eh, vēlamies paust savu solidaritāti un draudzību, vai kā to varētu definēt ar Moldovu. Es domāju, ka te runa ir par tādu ļoti ierobežotu aptvērumu, ir tikai trīs produkti šeit atrunāti, un vairums eh, no tā visticamāk eh, tiks absorbēti jau vienā Eiropas Savienības valstī, proti Rumānijā, kas par to nemaz nesūdzas, un es domāju, ka mums nebūtu nekāda pamata nepiekrist. Tādēļ mēs kopumā esam pozitīvi noskaņoti, esam viensprātis ar referentu un komisiju un balsosim pret visiem priekšlikumiem, kas vēlas uh, Uh, būt pret vai kādā veidā ierobežot šo priekšlikumu. Tas arī būtu šķiet viss, ko es šobrīd varētu teikt. Nu, ļoti īsi. Lielas paldies, uh, Helmut. Paldies priekšādātājs arī runāšu īsi. Mēs, uh, kā jau pagājušais tika teikts, mēs atbalstām referentu par preferencēm. Mēs arī tāpat domājam. Bet vienlaikus gribētu norādīt arī uz to, ka mums nākotnē tomēr vajadzētu padomāt par to, cik lielā mērā preču ķēdes kvalificēšana pastiprinātā sadarbībā varētu tikt nodrošināta ar atbilstošiem noliekumiem. Tam nevajadzētu attiec tikai uz lauksamniecības precēm Eiropas Savienībā, ne tikai to nodrošināt, ka tās preces ieplūdīs, bet vajadzētu sniegt ieguldījumu, lai Moldāvijas republika varētu piedāvāt uh, augstāka līmeņa preces, pārstrādāts preces. Jā, goja arī nav. Tagad Lepenas kundzei vārds. Oui, monsieur le rapporteur. <clears throat> Paldies, referent kungs. Vispirms par jūsu argumentāciju par. Nu, jāsaka, te rodas zināmas problēmas, ar, kas sasīs ar tiesībām iesniegt grozījums, jo galvā jūs vēlaties to visu eh, svītrot, un te rodas pr problēmas demokrātijai. Uh, Es dzirdēju vairākus runājam par to, ka jāaizstāv Moldāvu intereses. Jā, varbūt tā arī ir svarīgas, bet mm, es neko nedzirdēju par eiropiešu tiesībām un interesēm. Bet mēs šeit esam, lai aizsargātu eiropiešu um, intereses. Un, protams, mums visiem ir Moldāvu draugi, bet mums, man arī, bet mums, mūsu uzdevums ir nenovest grūtībās pašiem savas tautas. Te tiek runāts par dažādiem pasākumiem, par to, ka jārīkojas nekavējoties, un šis mazais strautiņš gal galā kļūst par tādu trauksmainu upi. Mēs e, slēdzam vienošanos ar vieniem, e, slēdzam vienošanos ar otriem, un, protams, gal galā e, radam grūtības paši saviem lauksaimniekiem. Uh, Man ir uh, vairākas lietas, kas man nepatīk šajā tekstā, un tāpēc arī iesniedz grozījums. Vispirms tas, ka Moldovas uh, situācija, diemžēl, uh, līdzinās Ukrainas situācija pirms krīzes. Proti, mēs redzam partijas, kas raugās rietumu virzienā, ir partijas, kas raugās austrumu virzienā, to mēs redzējām arī svedien notikušajās vēlēšanās. Uh, Mēs nevaram piesaistīt Moldovu Eiropas Savienībā, ja šī valsts, ja šajā valstī domas dalās par to, kurā virzienā būtu jāiet. Protams, ka no pieredzes mēs zinām, ka e, brīvās tirzniecības nolīgumi un tirzniecības nolīgumi, e, nu tā vispārīgi ņemot, noved pie politiskās konverģences, taču es nedomāju, ka tas, e, ka tāda ir mūsu loma un ka ir jārunā par jaunu paplašināšanos, es domāju, ka Eiropas parlaments un komisija patiesībā rada te tādu sajaukumu. Un otrs iemesls ir milzīgās grūtības, ar kādām saskars mūsu lauksaimnieki, cenas krīt, uh, un tās ir sekas uh, sankcijām un pret sankcijām attiecībās starp Krieviju un Eiropas Savienību, un mums ir jāaizstāv savu lauksaimnieku, jo uh, mēs esam atbildīgi viņu priekšā, un es domāju, ka šādas uh, lauksaimniecības krīzes uh, apstākļos, mēs esam lauksaimniecības krīzes apstākļos, mēs nevaram veicināt šādu te uh, papildus produkciju, neatkarīgi no tā, no kurienes tā nāk. Uh, Iesniedzot grozījumu, pieprasot komisijas pētījumu par to, vai šīs līgumas neradīs papildus grūtības mūsu lauksemniekiem, man nešķiet, ka tā būtu pārlieku ekstravaganta prasība. Paldies! Liels paldies! Komisija. Kurš pārstāv komisiju? Paldies, priekšsēdētāji! Vispirms es vēlētos apsveikt referentu un nānu referents par lieliski paveikto darbu. Es domāju, ka viņi saprata, uh, kāds ir mērķis, un tas atspoguļos arī grozījumos. Es uh, vēlētos atgādināt, ka regu, pamatregulā jau ir paredzēti tādi ārkārtas apstākļi, un šiem grozījumiem līdz ar to nav nekādas papildvērtības, kas attiecas uz Lepenas kundzes teikto vispirms par uh, Moldāviju un viedokļu atšķirībām, um, uh, viedokļu atšķirībām, nekas šajā te asociācijas nolīgumā neuzliek par pienākumu Moldovai turpināt uh, privileģētas ekonomiskās attiecības ar visiem tiem partneriem, ar, kurām, ar kuriem tā ir uh, privileģētas ekonomiskās attiecības, un tas attiecas uz Krieviju un uh, Neatkarīgo valstu savienību. Uh, Un Krievija varbūt uz to raugās citādi, jo uh, Krievija pieņēma savus embargo pasākumus, slēpjot tos fitosanitāriem pasākumiem, uh, cenšoties uh, tādējādi sankcionēt Moldovu, kas uh, parakstu šādu līgumu ar Eiropas Savienību. Tālāk, kas attiecas uz grūtībām, ar kādām saskars Eiropas Savienības lauksemnieki, jāsaka, ka Runa ir par ļoti nelielu apjomu produkcijas, tie ir 0,8% ābolu. Ja visa Moldāvu produkcija tiktu eksportēta uz Eiropas Savienību, Eiropas Savienībā tie būtu 0,8%, 0,4% plūmju un 1,8% galdu vīnogu. Tātad tie nav Moldāvi, kas radīs problēmas uh, Eiropas Savienības lauksaimniekiem. Tā drīzāk ir Krievija ar dažādiem aizlieguma pasākumiem. Uh, Un, šī, e, un tāpat arī pas, pasākumi, kas ir tikuši īstenot protekcionismu ietvaros. Lielas paldies! Lielas paldies! Referents lūdzu! Jā, paldies! Ir kāds punkts, kurā es pilnībā piekrītu Lepens kundzei. Mēs esam šeit, lai strādātu mūsu Eiropas pilsoņu labā. Un arī, lai strādātu lauksaimnieku labā. Es strādāju arī e, iepriekšējās komisijas eh, dienestos un es aizsargāju arī un aizstāvēju franču lauksaimniekus. Bet jāsaka, šajā gadījumā nav nekādu pretrunu, jo Rumāna, Rumāni samazināja savu produkciju par 22% un uh, Moldāvijas produkcija varētu aizstāt daļu šīs te, uh, trūkstošās produkcijas. Tātad uh, Un pat ja būtu neliela ietme, ietekme uz Eiropas Savienības eh, cenām, tas ir simbolisks žests. Pat ja būtu šādas, eh, šāda ietekme uz eh, preču cenām, tomēr būtu vērts stabilizēt uh, lauk, situāciju lauku reģionos, tas būtu neliels žests, kas būtu arī mūsu interesēs, jo ir Eiropas uzņēmumi, kas darbojas Moldovā. Mēs esam interesēti arī eh, strādāt pie imigrācijas jautājumiem kopā ar Moldāviju. Tātad No mūsu puses tas nozīmē pavisam neliels centienus, un tas ir mūsu eiropiešu interesēs. Mēs sniedzam šādu žestu, kas mums neko daudz nemaksā. Tātad es vēlos teikt, ka mēs pārstāvam Eiropiešu, un, bet šoreiz jums nav taisnība. Mēs neapdraudam Eiropas tirgu vai uh, Francijas lauksaimniecību vai Eiropas ekonomiku. Lielas paldies! Lielas paldies! Arī būs balsojums, bet gribētu referenta teikto pasvītrot. Esmu saņēmis vēstuli no padomes, kurā padome signalizē, ka piekritīs bez jebkādiem grozījumiem, tā kā mēs varētu rīkoties ļoti ātri. Kā jau teicu, balsojums būs rīt. Varam pāriet pie nākamā darba kārtības punkta 13. Tur runa ir par Eiropas kaimiņu attiecību politikas pārskatīšanu. Man jums jāpaziņo, ka mēs šodien koordinatoru sanāksmi pieņemam lēmumu nestrādāt atzinumu at, afetziņojumiem. Tādēļ, ka mēs ar afet komiteju nevarējām vienoties, ka būtu skaidrs nošķīrums par kompetencēm vispārīgi politiska rakstura un tirniecības politiska rakstura. Tā ka mēs beig beigās pieņemam lēmumu, ka afet sastāda ziņām par vispārīgās politikas jautājumiem bez tirniecības tēmām. Tās neskarot. Un mēs kā tirdzniecības komiteja sastādīsim paši savu ziņojumu vai rezolūciju, tur vajadzēs vēl paraudzīties. Kā tirdzniecības komiteja mēs paši sastādīsim ziņojumu. Tā, lai tik nodrošinātu mūsu kompetence. Tad, ja mēs koncentrēsimies uz, uz tirdzniecību vēstījiem jautājumiem, revidējot kaimiņu attiecību politiku. Tas būtu tā bijis arī atzinuma gadījumā. Domāju, ka tas ir prātīgs risinājums. Ja, ja mēs dotu tikai vienu atzinumu, tad afet būtu balsot par mūsu atzinumu. Un nebūtu nekāda garantija, ka mūsu temati būtu pietiekami iekļauti kopīgajā ziņojumā. Tātad risinājums, ka mēs darīsim kaut ko paši, tas ir pareizs risinājums, manuprāt. Mums tagad būs pirmais diskusija rauns par to. Došu abiem redziņotājiem vārdu līdzreferentiem. Vispirms arēnai Marijai. Merci, uh, monsieur le président. Paldies, priekšsādātāja kungs. Jūsu piedāvātais man šķiet euh, diezgan interesants. Bet es domāju, ka mums tomēr vajadzētu uzraucīt, lai politika būtu konsekventa, jo, ja mēs runājam par kaimiņattiecību politiku, un to arī komisārs Kunz nu pat atgādināja, tisniecības uh, eh, dimensija, protams, arī ir daļa no šīs kopējās politikas, un tā ir daļa no attīstības politikas, tā ir daļa no demokrātiskās attīstības politikas dažās valstīs, un ir svarīgi to atcerēties. Ja mēs runājam par kaimiņattiecību politiku, uh, un sevišķi runājot par dienvidu reģioniem un dienvidu sadaļu šajā politikā. Šajā kaimiņattiecību politikā ir tāds svarīgs princips, kas eh, nosaka, ka jo vairāk kāda valsts progresē demokrātiskajās un cilvēktiesībās, jo lielāka pieeja šai valstī būs Eiropas Savienības tirkum. Es domāju, ka šim principam mums vajadzētu pakļauties un eh, tieši šī kapacitāte demokrātijas un cilvēktiesību jomā būs centrālais jautājums, kas noteiks šo attīstību. Protams, ka perspektīvas ir bijušas dažādas, un mēs šobrīd varam domāt, kādas tad ir bijušas eh, pozitīvās un negatīvās puses eh, šajos eh, reģionos. Es, protams, runāju par tādām valstīm, ar kurām mums jau ir vienošanās, kā arī par tām valstīm, ar kurām mēs vēl eh, tikai sākam sarunu procesus. Piemēram, eh, situācija Izrēlā un Palestīnas eh, reģionā, tātad nolīgumi šajā reģionā ir mainījušies atkarībā no uh, miera sarunām, kādas ir vestas eh, šajā reģionā, un es domāju, ka mums vajadzētu pārskatīt eh, šos eh, nolīgumus tā, kā es nu pat to minēju, proti, kādā veidā šie nolīgumi ir veicinājuši cilvēktiesību un demokrātijas attīstību šajos reģionos. Es domāju, ka tas ir ļoti būtiski šobrīd. Paldies! Jā. Oh, Liels paldies, Marija, un tagad Lāns Berģikungs austrumu daļai. Paldies, priekšsēdētāji! kāds man pirms pāris dienām teica, ka mēs tagad dzīvojam tādā kā laikrakstu virsrakstu laikmetā, un ir ļoti grūti domāt uh, par šīm lietām vai rakstīt uh, ziņojumu, lasot uh, to, kas ir rakstīts presē, un uh, zinot, kas notiek uh, Ukrainā vai Gruzijā, un citur mums ir jāpieņem lēmumi, kur uh, tad mēs vēlamies doties. Es domāju, ka Mums ir bijušas eh, veiksmīgas eh, sarunas eh, šajā reģionā, ja mēs izmantojam more for more, jeb mm, principu, kas paredz to, ka jo vairāk reforma, jo vairāk ieguvumu. Ja mēs runājam par agrāko darbu grafiku, kas varbūt šomēnes arī īstenosies, tad mēs sakojam šim nospraustajam darba grafikam, taču te ir cita problēma. Un atsaucoties uz komisāru sacīto, ja mēs runājam par tādu pastiprinātu vai atjaunotu sadarbību ar Krieviju, tad šobrīd, ņemot vērā Ukrainas krīzi, tas varētu nogalināt austrumu partnerību kopumā kādu vēstījumu tad mēs raidīsim, ja mēs tagad sāksim diskutēt ar Krieviju, kas ir okupējusi atsevišķas Ukrainas eh, daļas un nav ievērojusi PTO apņemšanās. Ja mēs padzinām sadarbību ar Krieviju, tad eh, kādu vēstījumu tad mēs raidīsim eh, savām partneru valstīm austrumu reģionos? Pirms tam mums ir jāpaņem lēmums. Uh, ko tad mēs darīsim ar Krieviju, un tikai tad mēs varēsim saprast, uh, kāds būs austrumu partnerības uh, ceļš. Es domāju, ka mūsu iepriekšējā pieeja ir bijusi pareiza, bet tagad viss būs atkarīgs no tā, ko mēs darīsim ar Krieviju. Lielas paldies! Nākamais runātājs, um, priekšsēdētāja kungs. Divi no mums vēlētos runāt uh, EKR grupas vārdā, varbūt, ka mēs varētu runāt abi divi. Un, jā, paldies, no, nu, bet tad es došu vārdu kolēģim no Bēļģijas, un mani tad lūdzu iekļaujiet sarakstā pēc tam. Paldies! Paldies, um, ka devāt man vārdu. Jā, mēs uh, esam sadalījuši pienākumus, ja tā varētu teikt. Uh, ir austrumu un vidusjūras aspekts. Es runāšu par dienvidu daļu. Kaimiņa attiecība politika ir ļoti būtiska tēma EKR grupai un arī mūsu konkrētajai partijai un šī politika ir jāizvērtē, tā ir jāpārskata, jāmēģina, jāmēģina tā uzlabot. Ir 4-5 jautājumi, kas man šķita īpaši svarīgi. Vispirms jau ekonomiskā integrācija, vai mums būtu jāuzdod jautājums par to, ko tad pašreizējā politika ir darījusi, lai veicinātu politisku integrāciju, kā mēs varētu to veicināt ar partnervalstīm. Otrais jautājums būtu par to, uh, ko minēja arī Arena kundze, proti demokrātija šajā reģionā. Mēs vēlamies to nostiprināt. Uh, sevišķi tāpēc, ka ir bijuši vairāki incidenti, sevišķi arābu pasaulē, un tādēļ mums ir jādomā, kā tad mēs ar tirsniecības palīdzību varētu nostiprināt demokrātiju. Trešais jautājums, kas mums ir būtisks, eh, ir infrastruktūras. Kā mēs, eh, Eiropas Savienība un Eiropas eh, Investīcija banka, mēs esam investējuši, lai Eh, uzlabot infrastruktūras, eh, lai tās uzlabot, lai tās eh, uzbūvēt no jauna. Kādā veidā tad tas ir veicinājis ekonomisko attīstību? Ko varētu vēl uzlabot? Un ceturtais punkts - MVU. MVU loma. Um, šajās valstīs MVU ir ļoti liela nozīme. MVU arī Eiropā ir ļoti svarīgi, bet MVU um, ir svarīgs jautājums, kas liek domāt par to, kā tad mēs varētu tīri politiskā līmenī e, virzīt e, šī jautājuma būtību. Kādi tad būtu projekti, ko varētu veidot, lai atbalstītu MVU un visbeidzot lauksemniecība? Daudzas e, kaimiņu valstis eksportē lauksemniecības produktus uz Eiropas Savienības tirgu ļoti bieži runāja par maziem lauksaimniekiem, ne tikai un rati, kad lieliem lauksaimniekiem un mazajiem lauksaimniekiem ļoti bieži ir grūti atbildēt, eh, ievērot visas eh, um, Eiropas Savienības fitosanitārās eh, prasības. Tad jautājums ir par to, cik lielā mērā kaimiņattiecība politika varētu palīdzēt šiem lauksaimniekiem uh, ievērot šīs normas, un ja agrāk tas nav izdevies, tad ko mēs varētu uzlabot? Nu, lūk, piecas lietas, eh, kā jau es teicu, un esmu ļoti priecīgs par to, ka mums būs eh, mūsu pašu eh, ziņojums. Paldies. Neviens vairāk nav pieteicies runāt. Helmut. Paldies, Bent. Es uh, Atvainojos, mūsu abu ēnu referentu vietā viņa šodien nav klāt. Trīs punkti. Pavisam īsi. Šodien arī māstrēmas kundzes diskusijā mēs dzirdējām. Es domāju, ka mums vajadzētu ļoti nopietni attiekties pret eh, sadarbību arī ar austrumiem, ka, ko tas nozīmē ciešākā sadarbība starp eh, Eiropas Savienību un šīm valstīm, un vienlaikus, ko tas ir devis iekšējā stabilizācija un demokratizācija šajās valstīs. Un es uzskatu, ka nedzienoties atsevišķos tirniecības instrumentos, rezultāts nav patiesi apmierinošs, lai pat neteiktu, ka tas ir diezgan graujošs, liek vilties. Mubaraka process Eģiptē. Tas būtu tā kā tāds uh, pierādījums tam, ka arābu pavasaris uh, ir uh, izgāzies. Jāparaugās, kā izskatās uh, sadarbība ar uh, vidusjūras reģionu valstīm. Jā, ar austrumu virzienu arī tur tuvajiem austrumiem, domājam par eh, Libānu, Izraēlu, Palestīnu un citām valstīm, par Lībiju vispār nerunāsim. Tādēļ jautājums par to, ko var panākt tirzniecību un ko tā nevar. Gesetzt werden, aber real Brücken bauen können, kur mēs varam veidot tiltus, lai veidotu paļāvīgu ekonomikas partnerību. Un arī austrumos tas nav īsti apmierinoši ja raugāmies uz Ukrainu, Moldovu, par Baltkrieviju vispār nerunāsim, Kaukās arī ir sašķēlies. Vai tad, kad mēs tādam sev ziņojam, gatavoties uz Rīgas samitu, bet tur nevajadzētu to iekļaut, tur ir precīzs laika grafiks, konkrēti izaicinājumi, tur vajadzētu pārbaudīt, vai mēs akceptēsim, ka amerikāņi būs tie, kas eh, paraudzīs atomu spēku lietošanu Ukrainā un Eiropieši nepiedalīsies. Tur jāpaskatās, kāda šī politika būs. Gribētu šajā virzienā, lai tiktu padomāts, un eh, ar interesi gaidu, kāda sagatavošanās darbi būs. Mēs labprāt piedalīsimies šajā darbā. Dankšön, Herr Zahalier. Thank you, Mr. President. Just, just... Paldies, priekšsēdētāji. Vēlējos papildināt tikai daž, ar dažiem vārdiem par austrumu partnerību un dienvidu partnerību. Es domāju, ka vadošais princips mums eh, tirzniecības politikas ietvaros ir tāds, ka viena pieeja nedara visur. Ir gluži pretēji. Bet ja mēs paraugamies un ja mēs izvēlamies eh, atsevišķu pieeju katrai valstī, tad jāsaka, ka Katrai valstī ir savas intereses, ja mēs paraugamies uz austrumu partnerības eh, valstīm, tāpat arī Kaukās reģionu valstu vidū Armēnija, Azerbeidžāna un Grūzija, arī te mēs varam atrast atšķirības, tāpēc ir jānošķir, jāskatās uz tām atsevišķi, un mums ir uh, jāskat katrs gadījums atsevišķi, tā vietā, lai samestu visu vienā groziņā jo tas noved tikai pie nevēlama rezultāta. Tālāk, kas attiecas uz uh, Krievijas imperialistisko apetīti, tad ir pilnīgi skaidrs, ka tā ir klātesoša attiecībā uz dažām valstīm. No otras puses, mums vajadzētu novērst pašiem savas kļūdas un saprast, ka mēs kaut ko esam paveikuši, un dažos gadījumos nevajadzētu iespiest valsts stūrī, kur tās gal galā ir spiestas eh, pieņemt lēmumu vai nu tā vai tā. Bet mums ir jārod veids, kā šīs valsts varētu uzturēt pēc iespējas labākas attiecības ar Eiropas Savienību un pēc iespējas labākas tirsniecības saites, un lai tās neatālinātos arī no citām iespējām un iespējas tuvināties, ja tā varētu teikt. Kas attiec uz dienvidu uh, partnerattiecībām, mēs uzsākam šo procesu, lai gan daudzās no valstīm joprojām pie varas bija uh, sekulāri diktatori, uh, kas bija uh, augstā kara uh, mantojums. Šobrīd situācija ir mainījusies pēdējo pāris gadu laikā. Bet, diemžēl, šo diktatoru padzīšana ir tikusi aizstāta ar radikālu fundamentālistu nākšanu pie vāras. Ne visos gadījumos ir arī veiksmīgi piemēri. Piemēram, ja mēs paraugamies uz Tunisiju, tur ir eh, parlamentārā demokrātija, eh, daudz partiju sistēma. Es teiktu, gandrīz brīvas vēlēšanas, kas ir saskaņā ar visiem standartiem. Ja, ja mēs paraugamies uz kaimiņu valstīm, uz Lībiju, piemēram, tad te uh, ir gandrīz valsts sabrukums, ja mēs paraugamies uz Ēģipti, arī tas ir diezgan uh, ievērojams izņēmums. Tā ir diezgan dārgi samaksājis par uh, notiekošo, un tas ir novēc pie pilsonisko uh, tiesību ierobežošanas, un arī uz to ir jāraugās uz katru gadījumu atsevišķi. Tāpēc es domāju, ka mums vajadzētu veicināt pozitīvu piemēru, pavairošanu, mums ir jāstrādā ar šīm valstīm, un mums vajadzētu izvairīties no jebkā tāda, kas varētu veicināt uh, naidīgumu pret Eiropas Savienību. Tas šķiet arī būtu viss. Es nekad neesmu bijis par to, ka tirsniecība tiek izmantot kā politiskais instruments, bet dažos gadījumos to ir iespējams pamatot, un vispirms mums ir jāraugās uz katru valstu atsevišķi, jāņem vērā, kāda ir katras uh, valsts uh, preference, kāda ir situācija un ko šī valsts jau ir panākusi. Paldies! Liels paldies! Kā ar komisiju? Vai ir kāds, kas vēlētos ko piebilst? Lieliski! Lūdzu! Paldies, priekšsēdētāji! Ja mēs sākam ar austrumiem. Jā, ļoti daudz, kas ir noticis starp uh, viņas, no viņas samita līdz Rīgas samitam. Dažas lietas ir pozitīvas, dažas ir negatīvas. Mēs, protams, apsveicam šo e, ziņojumu un mēs e, sadarbosimies, e, cik tas būs mūsu spēkos. Protams, ka mūsu austrumu partnerības valsts ir izvēlējušās atšķirīgus ceļus. Grūzija un Moldova vis, vispārējais tirzniecības nolīgums, Ukraina sagatavo to. Šobrīd nākamajam gadam Baltkrievija un Armēnija ir izvēlējušās Eirāzijas Savienības ceļu. Tas, protams, nenozīmē, ka mēs viņus kādā veidā sodīsim, eh, gluži pretēji mēs palīdzēsim un negrasamies arī eh, atsaukt šīs preferences, kas attiecas uz Azerbaidžānu, tā ir paudusi vēlmi aizstāt uh, asociācijas nolīgumu, kas tiek piedāvāts Azerbaidžānai ar strateģisko modernizācijas darba kārtību, un tā ir strateģiski svarīga valsts. Tātad mēs, mēs pārskatām politiku attiecībā uz šīm valstīm un piemērojam savu politiku, ņemot vērā šo valstu vēlmes. Kas attiec uz Luneskunga konkrētiem jautājumiem? Jā, mēs palīdzam maziem un vidējiem uzņēmumiem. Mums ir uh, diezgan uh, visaptveroša programma, kas ir kosmī uzņēmumu uh, un mado, mazo un vidēju uzņēmumu konkurētspēja. Vairāk nekā 2 miljardi eiro turpmāko gadu laikā uh, no tiem liela daļa tiks novirzīta austrumu partnerībā. Ja jūs vēlaties sīkāku informāciju, var to jums nosūtīt. Tas pats sakāms par jūsu otro jautājumu. Proti, ko mēs daram, lai efektīvi eksportētu lauksaimniecības produkciju un kā mēs nodrošinam to, ka tiek ievērots Eiropas normas un standārti fitosanitārijā un pārtīks drošības jomā. Ja Tas ir mūsu īstenošanas programmu sastāvdaļā, un mēs priecājamies par to, ka Gruzijā ļoti liels progress ir, ir panākts, un ļoti daudz produkcijas tiek eksportēta šobrīd, tādas produkcijas, ko nebija iespējams eksportēt iepriekš, tieši manas minēto iemeslu dēļ, un mēs esam gatavi sniegt jums papildus informāciju. Atbildot Landsvērķa kungam, par attiecībām ar Krieviju, es domāju, ka mums ir jānošķir divas atšķirīgas lietas. Viena lieta ir uh, bez sarunas ar Krieviju, un mēs nekad neesam pārtraukuši runāt ar Krieviju. Kā jūs zināt, uh, saskaņā ar 12. septembra ministriju procesu ir paredzēts turpināt sarunas ar Krieviju un Ukrainu, un mēs pavisam nesen uzaicinājām Krieviju, jo Krievija bija līdz šim klusēja šajā jomā. Mēs vēlējāmies uzklausīt arī viņu bāžas, un mēs jau šobrīd strādāsim, sāksim strādāt pie šiem jautājumiem. Protams, pavisam atšķirīga lieta ir paredzēt tirzniecības sarunu vešanu un vēl vairāk uh, brīvās tirzniecības nolīguma sarunu vešanu. Es domāju, ka komisāra Malmstrēm detalizēti paskaidroja, kāda ir situācija. Tātad, rezumējot, mēs eh, priecājamies par jūsu komitejas eh, apņemšanos strādāt pie šī jautājuma un esam arī apņēmības pilnījums palīdzēt. Paldies! Liels paldies! Thank you. Thank you, Mr. Chairman. Well, just to compliment. Uh... Paldies, priekšsēdētājs. Vēlējos tikai papildināt par dienvidu uh, kaimiņu attiecībām. Daudz, kas no kolēģi teikt, attiecas arī uz dienvidiem, kas attiecas uz Eiropas palīdzību maziem lauksaimniekiem, kas uh, cenšas uh, uh panākt atbilstību iespējas standartiem. Un arī, kas attiec uz atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem. Varbūt nelielas atšķirības no vēsturiskās perspektīvas ir tas, ka mums kā Eiropā ir tirzniecības attiecības ar uh, eh, dienvidu uh, eh, vidusjūras partneriem daudzos gadījumos jau kopš 70. gadiem, tātad mēs nesākam no pilnīgas nulles. Mm, mums uh, patiesībā jau ir spēkā dažos gadījumos arī asimetriski tirzniecības nolīguma ar lielāko daļu partneru. Izņēmumi ir Sīrija un Lībija. Tas galvenokārt attiecas uz piekļuvu tirgumu un preču tirsniecību un, un mēs domājam par viņu kapacitātēm un interesētību, bet mēs vēlamies arī stiprināt šos nolīgumus un padziļināt noteikumus vai paplašināt tos. Uh, Um, ārpus tarifu regulatīvajās jomās un iespējams papildināt ar elementiem, kas līdz šim nav tikuši risināti vai nav tikuši pietiekami padziļināti risināti, kā piemēram pakalpojumu publiskais iepirkums, uh, intelektuālais īpašums. Tāda ir pieeja arī sarunās ar Maroku un arī uh, tirsniecības nolīgums ir piedāvāts eh, Jordānijai, Tunisijai un Eģiptei. Eh, ir citas valsts, kas vēl nav mūsu darba kārtībā, bet eh, te mēs strādājam sektor, te, sektoriāli. Mūsu mērķis ir atbalstīt uh, šīs valstis uh, to centienos kļūt par PTO dalībvalstīm, tas attiec uz tām, kas nav vēl PTO dalībvalsts. Mēs katrā ziņā esam gatavi iesaistīties sadarbībā ar jums un diskutēt šos jautājumus. Es domāju, ka kopumā mēs varam teikt, ka uh, tirsniecības nolīgumi ir devuši ieguvumus un veicinājuši tirsniecības aktivitātes un investīcijas bet, protams, nekas nav perfekti. Un mēs turpināsim strādāt, lai atbalstītu partnerus uh, ekonomisko prof, uh, reformu procesā. Mēs viņus atbalstīsim arī uh, cenšoties pielīdzināt regulē, regulē, regulētos tirgus mūsu standartiem un mēs arī atbalstīsim eksportētājus, lai viņi varētu izmantot iespējas, ko piedāvā Eiropas Savienības tirgus. Ir vairākas jums, kurās mēs esam apņēmušies atvērt savu tirgus attiecībā uz tarifu kotām lauksaimniecības jomā. Tātad pat, ja tirgus uh, ir, uh, un tas ir darboties spējīgs, bet varbūt kaut kas tomēr liedz partneriem to pilnībā izmantot. Bet mēs esam gatavi atbildēt uz jebkādiem jautājumiem, kas jums varētu būt. Liels paldies, Marija, vai būtu vēl kādi komentāri? Jā, liels paldies, paldies komisijai par gatavību strādāt. Man viens neliels jautājums. Atbildēs es nesaklausīju nereiz runājam par cilvēktiesībām un demokrātiju. Es dzirdēju tikai tirgus, tirgus, tirgus. Man būtu labi paticies, ko vairāk dzirdēt par demokrātiju, jo runa ir par kaimiņu attiecību politiku, un kaimiņu attiecību politikas ietvaros demokrātijas jautājums ir izšķirīgs. Nu, varbūt, ka es nepareiz saklausījos teikto, bet es ceru, ka komisija ieklausīsies arī jautājumus, kas saistīti ar demokrātiju. Paldies! Lānsbeķkungs. Es vēlējos e, reaģēt uz ECR kolēģi teikto par šiem atšķirīgajiem ātrumiem, jeb eh, sagatavotības līmeņiem, kādi ir mūsu partneru valstīm. Es pilnībā piekrītu konceptam. Uh, un mēs, protams, redzam atšķirīgās pieejas un arī atšķirīgās intereses. No vienas puses ir Armēnija, kas raugās citā virzienā, un no otras puses mums ir Gruzija, Ukraina, Moldova pēc nesenajām vēlēšanām. Es domāju, ka tas ir veids, kā mēs varam izglābt uh, austrum, austrum partnerības konceptu. Uh, Ja mēs paraugamies to, ko katra valsts ir panākusi un kā varētu uzlabot vairāk šo situāciju, es domāju, tas ir veids, kā mēs varam izglābt visu projektu kopumā. Liels paldies! Tātad mums ir jācenšas samierināt un um, kombinēt komitejas locekļu atšķirīgos viedokļus. Iespējams, ka Rīgas samitā martā mēs varētu arī līdz tam noskaidrot mūsu, precizēt mūsu nostāju un runāt par to, kā tirsniecība varētu attīstīt, eh, palīdzēt attīstībai un tā tālāk. Noslēgsim šo punktu darba kārtībā un pievērsīsimies 14. Bet atcerieties, ka mums ir uh, paredzēts neliels koktāls pēc šīs sanāksmes beigām, lai nosvinātu mūsu ražīgo darbu komitejā līdz šim. Tātad 14. punkts - uzraudzības grupas darbība. Jūs noteikti zinat par uzraudzības grupu darbu. Līdz ar to man ir jautājums, vai būtu uh, vajadzības sniegt papildus informāciju. Par Singapuru, David, nekas daudz man nav par ko ziņot. Mums notika sanāksme, tad pat, kad bija mūsu iepriekšējā komitejas sanāksme par pakāpojumu pakāp, pa, un preču dokumentu. Bet tā kā mēs dzirdējām šo pēcpazienu, viss ir atkarīgs no tā, vai Malmstrēms kundze uh, uh to uh, izmantos tiesas vai ne. Tālāk Ķīnu un Taivānu. Jā, paldies priekšsēdē, mums notika pirmā oficiālā sanāksme pēc tam, kad eh, tikās eh, šī te uzraudzības grupa Ķīnai. Tā ir jauna eh, struktūra un līdz ar to mums tagad ir attiecības ar Ķīnu un Taivānu. Mums bija komisijas prezentācija par, par pašreizējo situāciju dialogā ar Ķīnu un Uh, sarunām, kas tiek vēstas par investīciju nolīgumu, un mums bija arī, in, arī prezentācija, ar kuru nāca klajā Ķīnas tirsniecības pārstāvis Eiropas Savienībā Briselē. Mēs arī noskaidrojām, un mans viedoklis ir tāds, ka būtu uh, labi pātrināt šo procedūru, un Ķīnas partneri ir apņēmības pilni turpināt šīs sarunas. Nākamā saruna par investīcijām ir paredzēta janvārī, un pēc tam mums būs uzraudzības grupas sanāksme, un 9. decembrī mēs organizējam uzraudzības eh, grupas sanāksmi attiecībām ar Taivānu. Paldies! Jā, Helmut, lūdzu! Tikai viens jautājums. Vinkler kungam. Jo es nevarēju piedalīties uzraudzības mm, grupas sanāksmē. Vai no ķīniešu puses ir izskanējuši papildus komentāri par viņu viedokli eh, par piekļuvu tirgumu un otrkārt par ISDS sadaļu investīciju nolīgumā? Vēl viens jautājums. Eh, es vēlējos teikt dažus eh, vārdus par uzraudzības grupu Vietnamai. Jā, tā tad atbild. Es uh, nevaru jums pateikt neko ar daudziem vārdiem, neesmu pietiekami trenēts, lai uh, ko tādu paveiktu, bet uh, mēs guvām eh, apstiprinājumu tam, ka ķīniešu puse vēlas panākt progresu šajā dialogā. Viņi uh, bija pārliecināti, ka mūsu politiskās attiecības attīstīsies ļoti labi un ka pierādījums ir ir prezidenta vizīte Eiropas institūcijās, tas ir garants tam, ka ķīniešu puse ir apņēmības pilna. Un ministrs Zanku, ķīniešu puses pārstāvis, eh, izteica savu viedokli par eh, divpusēju investīciju līgumu un ka tas noteikti dos iegums abām pusēm. Tā ir uh, um, informācija, ko mēs saņēmām, bet vairāk arī neko nevar uh, teikt. Tagad Dienvidāzija. Priekšsēdētāji, es nedomāju, ka es uh, izteikšos gāri, es uh, nevēlos, es te esmu strādājis jau pietiekami ilgi, lai saprastu, ka nevajadzētu stāties ceļā. Uh, uh, ja ir paredzēts kokteils. Tātad mēs tikāmies 9. oktobrī, un tas bija ļoti saulaicīgi, jo ir panākts uh, ievērojams progress uh, kopš iepriekšējā sanāksmes 20. oktobrī. Mums bija ļoti informatīvas un visaptvarošas diskusijas par uh, daudz ko, kas paveikts, un mums izdevās arī runāt par atlikušiem neatrisinātajiem jautājumiem. Tātad, kopumā ņemot, ir uh, Uh, panākts progress kopš iepriekšējās sanāksmes uh, šā gada aprīlī. Darba likumdošana ir tikusi uh, grozīta, lai nodrošinātu pulcēšanās brīvību, arotbiedrības, drošības inspekcijas ir tikušas īstenotas, datubāze tagad ir izveidot, lai īstenotu inspekcijas fabrikās, un tā, šī informācija pieejama arī tiešsaistē, bet ir jāizteno vēl papildus pasākumu Bangladešas uh, darba likumdošana, lai tā atbilstu ILO uh, standartiem. Uh, šis likums šobrīd vēl ir Bangladešas parlamentā izskatīšanā. Tātad jānodrošina ja vienlīdzīgas tiesības visiem strādājošiem, tā izskaitā tiem, kas strādā eksporta uh, apstrādes zonās. Uh, un arī jāpredz visi nepieciešamie pasākumi viņu rehabilitācijai. Vēl viens jautājums arī par to, vai ir tikušas izmaksātas eh, pienācīgas kompensācijas eh, cietušajiem viņu, viņu ģimenes locekļiem, un mēs turpinam uzraudzīt arī šo jautājumu. Bangladešas eh, vēstnieks ieradīsies Inta komitejā nākamā gada janvārī un ceram saņemsim papildus informāciju, un es domāju, ka jūs piekritīsiet, kāpēc tik ātras prezentācijas esmu nopelnījis dzērienu. Paldies! Tas ir ļoti cerīgi, ka situācija Bangladešā uzlabojas. Ļoti labs vēstījums. Un tagad Vietnama. Paldies priekšsēdētājiem, mums jau bija viena sanāksme pēc vēlēšanām oktobrī. Uh, Mēs varam uh, sagaidīt divas, trīs uh, sanāksmes uh, pavisam drīz, ja viss noritēs veiksmīgi, kā jau teica Māmsrēms kundze, un ja sarunas tiek noslēgts 2015. gada pirmajā pusē, ja ne pirmajā ceturksnī, mēs uh, plānojam tikties janvārī, jo 11. rauns ir paredzēts laika posmā 19. līdz 31. janvārim, un tad arī redzēsim, kā tas viss attīstīsies tālāk. Mēs arī sagaidām, ka šeit Briselē ieradīsies jaunais Vietnams vēstnieks, un mēs plānojam viņu uzaicināt, varbūt ne 1. janvārī, bet, nu, Eh, varbūt februārī vai martā. Tāda ir situācija. Lies paldies! Un Lācvērkungs par Ukrainu. Paldies, priekšsēdētāji! Vakar bija pirmā uzraudzības grupas sanāksme, un es pateicos eh, komitejas locekļiem, kas piedalījās šajā grupā. Viens no kolēģiem, kas izteicās, bija Balaškungs un arī Ukrainas e, vēstnieks Eiropas Savienībā Jidis Ejakungs. Galvenie jautājumi, kuriem pieskārāmies nesenās vēlēšanas, izredzes īstenot reformas, Gandrīz visi dalībnieki runāja par reformām, jo es domāju, ka tas ir galvenais jautājums. Pēc tam, kad esam apstiprinājuši ATM novembrī. Viena no domām, kas izskanēja, Eiropas Savienība sagaida uz kādu politisko gribu no Ukrainas puses par to, ka tā ir gatava īstenot reformas, bet es vēlos uzsvērt, un tu uzsvēr arī sanāksmes laikā, ka, manuprāt, politiskā grupa, pa, politiskā griba ir, lai arī varbūt tā bieži vien netiek pienācīgi parādīta. Uh, Un es domāju, ka Eiropai ir jāatbalsta Ukraiņu pusi, lai arī e, kapacitāte būtu, ne tikai griba. Jā, liels paldies! Tik tā par uzraudzības grupām. Tas tik tiešām ir nozīmīgs darbs, kas tajās tiek īstenots. Liels paldies, un tagad man ir tas prieks uzaicināt visus kas ir šeit zālē, un arī tos, kas ir logam otrā pusē, lai atzīmētu mūsu pirmā gada, gada rezultātus. Un liels paldies jums visiem par darbu!